Hyvää iltapäivää kaikille. Aloitamme ihmisoikeus... Labdien visiem! Mēs sākam šo cilvēktiesību apakškomitejas sēdi. No, but I, no, no, I, I'm, I'm educating people. I'm educating people. Yeah. You have to improvise. Yes. Uh, arvoisat läsnäolijat, hyvät kollegat. Cienījamie kolēģi un visi klātesošie un viesi, es gribētu jūs sirsnīgi sveikt šajā cilvēktiesība apakškomitejas sēdē. Mūsu galvenais uzdevums šodien ir noturēt publisku uzklausīšanu par cilvēku tiesību situāciju Krievijā. Un es gribētu jautāt, vai mēs varam apstiprināt darba kārtību. Ja iebildumi nav, tad mēs uzskatām darba kārtību par apstiprināt. Otrais jautājums. Esam saņēmuši informāciju, ka mums ir kandidāts ceturtajam priekšsēdētāja vietnieku amatam. Gribētu jūs informēt, ka uh, sociāldemokrātu grupa ir izvirzījusi Janušu Senkenu kungu. Es nezinu, vai mums ir nepieciešams formāli viņu ievēlēt, ja nav citu kandidātu, mēs iespējams varam nozīmēt viņu par šīs apakškomitejas 4. vicepriekšsādātāju, ja nav nekādu iebildumu. Ļoti labi, tad uh, uzskatām, ka tas ir izdarīts un uh, sveicam Senken kungu un aicinam viņu šeit priekšā mūsu vidū. Lūdzu, nāciet šeit, ja jūs vēlaties. Trešais jautājums darba kārtībā ir mūsu iepriekšējās sanāksmes protokola apstiprināšana. Šī sanāksme notika 31. augustā un 1. septembrī. Vai mēs varam apstiprināt protokolu? Labi. Iebildumu nav. Protokols apstiprināts. Ceturtais darba kārtības jautājums. Man ir daži paziņojumi. Kā priekšsādātājai es gribētu informēt jūs, ka Andriķienes kundze Uh, vicepriekšsādātāju un es, mēs esam nosūtījuši vēstuli uh, Karlam Biltakungam. Uh, tātad, jo viņš ir atbildīgs par ieslodzītu nometni Irākā un esam lūguši viņu nodrošināt, lai ANO novērotāju grupa tiktu ielaist šajā nometnē. Tāpat mēs esam nosūtījuši vēstuli ar to pašu lūgumu arī uh, Pilārs kundzei, kura ir ANO uh, komisāra cilvēktiesību jautājumos. Tas viss ļoti lielā mērā atbilst rezolūcijai, ko parlaments pieņēma aprīlī par uh, humano situāciju tiem cilvēkiem, kuri ir aizturēti un atrodas šajā nometnē. Situācija ir ārkārtīgi grūta, sarežģīta, valda bats, trūkst pārtikas. Un, kā es teicu, mēs uh, esam lūguši uh, Zviedrijas uh, ministru prezidentūras vārdā risināt šo jautājumu. Un pagājušā parlamenta sesijā mēs balsojām par uh, rezolūciju cilvēku tiesību jomā. Tas notika 17. septembrī. Mēs tātad pieņēmām rezolūciju par eh, Jevgeniju Čoskie, eh, par eh, cilvēktiesību aizstāvu Kazahstānā. Tas bija viens no jautājumiem rezolūcija, kas tika pieņemta steidzamā kārtā. Viņš ir ļoti ievērojams cilvēktiesība aizstāvētājs un. No oikeudenkäyntiin mahdollisesti ei olisi kunnioitettu Un ECA mūs informēja, ka uh, viņa tiesā netika ievēroti uh, godīgas tiesvedības principi. Uh, tur uh, bija jautājums par uh, kājām gājēja uh, nogalināšanu, bija gājis gājā bojā ko, kājām gājējis, bet ir aizdoms, ka tā bija uh, speciāli radīta situācija. Tā tad, tāpēc Uh, mūsuprāt, vajadzētu organizēt uh, kārtīgu izskatīšanu šīm uh, jautājumam, šim notikumam Kazahstāna. Protams, kļūs par prezidējošo valsti ECO nākošā gada janvārī, tāpēc ir svarīgi nodrošināt, lai tā tik tiešām arī pildītu savas pienākums cilvēktiesību jomā. Sadarbības padome ar Kazahstānu tiksies uh, kaut kad martā, un cerams, ka mēs varēsim ko vairāk uzzināt šajā jautājumā. Otrā steidzamā kārtā pieņemtā rezolūcija, par kuru tika balstots Strasbūrā, tā bija saistīta ar uh, Muhamedu Al-Hasanu. Eiropas uh, parlaments aicināja Sīrijas varas iestādes atbrīvot šo personu, nekavējoties. Viņš ir uh, cilvēktiesību eksperts, un viņš uh, vada Sīrijas cilvēktiesību uh, asociāciju, un viņš uh, jūlijā tika ieslodzīts cietumā. Viņš tiek apvainots, ka viņš vājina nacionālās izjūtas un ir notikusi sanāksme slēgtām durvīm, kurā nevienam nav bijis tiesības piedalīties. Tālāk, trešā rezolūcijas steidzamā kārtā, kas tika pieņemta, bija saistīta ar cilvēktiesību aktīvistu slepkavībām Krievijā. Un, protams, tā būs viena no mūsu diskusiju tēmām šo pēcpusdienu. Tāpat esmu tikusies ar vairākiem Eiropas padomas pārstāvjiem, tas arī notika Strasbūras sesijas laikā, un Esmu droša, ka mēs noteikti varēsim nodrošināt ciešākas saiknes starp padomu un Eiropas parlamentu, jo mums ir daudzi kopīgi mērķi, tīpaši cilvēktiesību jomā, un es ļoti ceru, ka mēs varēsim turpināt uh, savas uh, sarunas un kopā arī daudz ko panākt. Mēs eh, tāpat runājām arī par Saharo balvu, eh, kurai tūliņ eh, pavisam drīz apritēs 20. gadsimta, tā tad 20. gada diena arī kopš Sakaro kunga nāves. Tā tad tas būs datums, ko noteikti mēs atzīmēsim un pieminēsim. Tāpat gribēju pateikt, ka mums būs Eh, ceturtdien Strasbūras nedēļā, 22. oktobrī, ārkārtas šīs apakškomitejas sēdes. Mēs tiksimies ar Tumas Samarī, kurš ir uh, Eiropas uh, cilvēku tiesību pārstāvju apvienības īpašais pārstāvis, un mēs centīsimies uzzināt, kā mēs varam veicināt uh, šo Saharau balvas tīklu tā attīstību, tāda doma ir radusies. Tālāk ir arī Eiropas padomas pret spīdzināšanas eh, komiteja, kuras priekšsēdētājs arī ir paudzes vēlmi sadarboties ar mums, lai varētu cīnīties pret spīdzināšanu un uh, ieslodzīto un, un nehumānu apiešanos ar ieslodzītiem. Mēs uh, esam tikuši aicināti, es kā priekšsādātāji un arī jūs kā locekļi, uh, piedalīties konferencē, kura notiks Strasbūrā 6. novembrī, kur uh, Eiropas uh, padomes un parlamenta uh, locekļi un vēl citi būs klāti, tā ka, ja kāds gribētu tur piedalīties, tad uh, domāju, ka būtu ļoti labs eh, gadījums eh, stiprināt atkal mūsu sadarbību cīņā pret spīdzināšanu un necilvēcīgu apiešanos ar ieslodzītajiem. Vēl viens paziņojums. Mēs eh, gribam organizēt sanāksmes ar Eiropas padomas parlamentāro asambleju Mārtiņkungs vairs eh, nedarbojas ar šiem jautājumiem, kas ir saistīti ar eh, arestiem, bet eh, ar viņu katrā ziņā, es domāju, sakars vajadzētu uzturēt, jo viņš ir ļoti vērtīgs informācijas avots, un es domāju, ka tā tas arī būs nākotnē. Viņš tāpat ir arī sadarbojies ar Eiropas Es atvainojos ar šī parlamenta pagaidu uh, komiteju, kas izskatīja nelikumīgos uh, cipu pārlidojumus un ieslodzīto pārvietošanu. Tā kā, kā es teicu, šis kontakts mums varētu būt ļoti nozīmīgs. Es negribētu pārāk daudz laika aizņemt ar šiem paziņojumiem, bet ir tik daudz dažādu cilvēktiesību problēmu visur pasaulē un tik daudz cilvēku, ar kuriem mēs gribam tikties. Tā ka mums tik tiešām ir ļoti daudz jautājumu, par ko runāt, un mēs tāpat arī gribam tikties ar ja ryhmien kanssa pohtia sitä. Eirobarometra tīkla pārstāvjiem, tāpat arī nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, lai uzzinātu, kādu pozīciju mums vajadzētu ieņemt attiecībā uz uh, vēlēšanām uh, Birmā. Uh, šīs uh, organi te, vēlēšanas te organizē militārā hunta, un mums vajadzētu uh, spriest, kādu stratēģiju mēs šeit uh, piemērotu. Pēc visiem šiem paziņojumiem, cienījamie kolēģi, es domāju, mums vajadzētu pāriet pie piektā darba kārtības jautājuma, un tas ir cilvēktiesību situācija Krievijā. Man nav jums īpaši jāstāsta, ka pēdējos gados šī komiteja ir ļoti aktīvi darbojusies, uzraudzījusi cilvēku situāciju Krievijā, cilvēktiesību situāciju Krievijā, un mēs regulāri esam organizējuši debatas šajā jautājumā. Šajās debatēs šodien jāsaka, tās notiek tādā uh, skumīgā kontekstā. Vasarā Andrejs Kulagins, cilvēktiesību aizstāvētājs, un tāpat arī citi - Natālija Stemīrova, Sādija Salamājeva un Alek e, Mihailovičs un vēl citi ir tikuši nogalināti vasaras laikā. Vasarā tāpat arī Staņislavs Markovs un arī viņa uh, palīdze Anastāsija Barbara. Uh, cilvēktiesību situācija Krievijā ir uh, pasliktinājusies, un it īpaši uh, Dienvidu Kaukāzu reģionā šī situācija ir burtiski katastrofiska. Tieši tāpēc es domāju, ka mums ir ārkārtīgi svarīgi šo jautājumu aplūkot. Šajā pirmajā darba sadaļā es gribētu dot iespēju mums pirmajiem uh, trim runātājiem uzstāties katram apmēram desmit minūtes. Lūdzu, atcerieties, ka mūsu deputāti šeit ir tāpēc, ka viņi grib ar jums runāt, viņi grib pārnāt šos jautājumus, tāpēc mums ir jāatstāj pietiekami daudz laika šajā sēdē, lai varētu uzdot jautājumus. Pēc tam mēs uh, runāsim. Principā tātad mēs sākumā uzklausīsim Staņislavu Dmitrievsku kungu. Toimittaja Eh, kurš ir eh, Krievijas un Čečenijas sadraudzības biedrības laikraksta galvenais redaktors. Eh, Šīs laikraksts ir aizliegts tagad. Viņš ir viens no trījiem autoriem, kuri ir publiski pacēluši šo cilvēktiesību jautājumu Čečenijas kara kontekstā. Es saprotu, ka viņa grāmatas kopijas ir pieejamas kaut kur šeit. Īsti nezinu, vai tās atrodas šeit zālē, bet eh, jebkurā gadījumā eh, es ceru, ka vispārēja informācija jūs esat saņēmuši. Mēs, eh, diemžēl, ar viņu varēsim sazināties ar videokonferences saiknes palīdzību, jo viņš nevar būt šeit klāt sanāksmē, bet pirmām kārtām es gribu sveikt Dmitrievska kungu šajā apakškomitejas sēdē. Mums ir nodrošināts tulkojums no krievalodas un uz krievalodu, tā ka uh, vēlreiz liels prieks jūs uh, uzņemt šajā uh, mūsu komitejas sēdē. Yes. Um, Liels paldies! Like es gribētu dot jums apmēram desmit minūtes laika no jūsu viedokļu paskaidrot, izstāstīt, kas būtu vissvarīgākais, kas mums būtu jāzina par cilvēktiesību situāciju Krievijā. Jūs zinat, ka uh, jūs esat īpašs viesis šajā sanāksmē, jo mums ir eh, ļoti daudz plašas dokumentācijas, ko jūs un citi autori ir savākuši par cilvēku tiesību pārkāpumiem un noziegumiem Čečenijas karu laikā. Tāpēc uh, eh, Stanislavs gribētu jums dot vārdu apmēram desmit minūtes, un pēc tam es ceru, ka jūs varēsiet atbildēt uz jautājumiem. Uh, Liels paldies eh, vēlreiz. Godami dāmas un kungi, es gribētu pateikties jums par šo iespēju e, uzstāties jūsu priekšā, runājot par cilvēktiesību pārkāpumiem Krievijā kopumā. Un it īpaši Ziemeļkaukāzā starptautiskās organizācijas vienmēr liek uzsvaru uz valsts atbildību. Tomēr valsts atbildība pēc būtības ir kolektīva atbildība, kura, diemžēl, ļoti bieži ir kolektīvas bezatbildības forma. Un e, nevajag meklēt tālu apstiprinājumu šai ties, e, tēzei. Eiropas cilvēktiesība tiesa jau ir pieņēmusi vairāk nekā simt nolēmumu tā saucamajās čečenu lietās, un katrā no tām ir noteikti Krievijas atbildība par dzīvības e, un citu pamatiesību pārkāpumiem. Valsts atbildētājs izmaksā noteiktās kompensācijas Un, diemžēl, ar to arī beidzas eh, tiesvedības eh, nolēmumi. Slepkavas eh, un pārējie, kuri šos noseikumus īsteno, tā arī paliek nesodīti. Un tieši tāpēc eh, Krievijā ļoti daudzi ar rūktu ironiju sauc eh, Krievijas eh, maksājums Stāsburgas tiesas nolēmumu sakarā par, Eiropas, par Krievijas Eiropas nodokli. Ir pienācis laiks pārlikt šo atbildību uz konkrētu fizisku personu pleciem. Un ja valsts nespēja šobrīd tikt galā ar šo uzdevumu, tad vismaz strādāt šajā virzienā. Šajā gadā mūsu kolektīvs ir pabeidzis darbu pie pētījuma, kurā ziemeļ kaut kāds pārkāpumi ir analizēti eh, starptautiskā eh, krimināla kodeksu eh, gaismā, tai skaitā ANO dokumentu gaismā. Un mēs esam nonākuši pie sekojošiem secinājumiem ļaundarības, kas ir pabeigtas, eh, paveiktas periodā kopš 90. gadiem, ir nevis vienkārši cilvēktiesība pārkāpumi un nevis vienkārši eh, Krievijas likumdošanas pārkāpumi, bet tie atbilst vismaz pēc divām pazīmēm starptautiskiem noziegumiem - kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci. Un šos noziegumus veids abas puses bruņotajā konfliktā. Savukārt Čečenu puses pārstāvi, kas ir atbildīgi par to veikšanu, ļoti bieži tiek vai nu meklēti no tiesību sargošo iestāžu puses, vai tiek pakļauts citai vajāšanai. Tajā pašā laikā uh, tie, kas ir veikuši noziegumus, kā e, pārstāvot Krievijas pusi, paliek nesodīti. Krievijas varas iestādes nav veikušas nevienu efektīvu izmeklēšanu brutāliem noziegumiem, tā izskaitā uh, masveida cilvēku, uh, cilvēku uh, civiliedzīvotāju iznīcināšanai. Tāpat arī sistēmiski noziegumi tiek īstenoti, lai kas E, kas ir bijuši kā mm, apšaudes, e, totāla vai pilnīga tī, vai daļai tīrīšana, tā saucamie adresu pasākumi, ko veids nāves eskadroni, vai dzīvības atņemšana ieslodzījuma vietās. Krievijas varas iestādes e, regulāri ir atteikušās izmeklēt šos noziegumus, un Eh, līdzīgi kā Cēzars sieva, arī, arī šo noziegumu veicēju paliek ārpus eh, aizdomām. Tādā veidā Krievijas eh, tiesību sargājušās iestādes nav spējīgas tikt galā ar saviem uzdevumiem. Un pamazām šie principi tiek pakļaut universāliem principiem valstu grupas vai atsevišķas valstis ir tiesīgas nodot tiesai aizdomās turamās personas. Tāpat arī cita mūsu rīcībā esoša informācija deva mums iespēju eh, noskaidrot cīkāk, kam tad būtu jāstājas tiesas priekšā. Mūsu rīcībā jau šobrīd ir pietiekami daudz informācijas lai varētu nākt klajā ar apsūdzībām prīmā fācie. Mēs zinām, ka daudzi ir gatavi sniegt savus, eh, savus liecības tiesā. Ir, eh, ir tādas, eh, tādas pazīstamas personas šobrīd, kā uh, Rabdans Kazīros, Čečenijas pirmā persona, Krievijas eh, premjerministra Putins un citi, kas eh, ir strādājuši pie tā, lai tiktu īstenoti šie masveida noziegumi. Šīs personas zināja, vai vismaz viņām bija pamats zināms, eh, pamats zināt par ļaundarībām, kas tiek un par noziegumiem, kas tiek gatavoti. Tomēr viņi nekādam sodam nav tikuši pakļauti un nekādai vajāšanai nav tikuši pakļauti. Taču mēs varam runāt par šo personu pakļaušanu vismaz atbildībā. Es gribu pasvītrot, ka vismaz, jo e, citos gadījumos tiek runāts pat par līdzdalību vai e, kopīgas e, noziedzīgas organizācijas veidošanu. Eiropas uh, Eh, padomā eh, savā parlamentārajā rezolūcijā 1323 paziņoja, ka ja Čečenijas eh, republikā paliks spēkā nesodīt, nesodāmības atmosfēra, tad starptautis, starptautiskai sabiedrībai ir jādomā pār to, ka tiks veidota ta tiesa cil, kara noziegumu iztiesāšanai Čečenijā. Tomēr ne parlamentāra asambleja, ne cita Eiropas eh, padomes organismi nav izdarījuši neko tālāk, lai tālāk virzītu šo koncepciju. Mēs visi apzinām, ka šobrīd, ņemot vērā pašreizējās, eh, pašreizējo Krievijas pozīciju, tādas tiesas izveidošana nav iespējama, taču pasauli mainās un tādas personas kā Pinočets, Miloševičs, Karādžiņš arī ir ilustrācija E, tam, kādas darbības šajos sakarā tiek veiktas. Mēs arī apzināmies, ka starptautiskā, e, starptautiskais spiediens spēj atturēt no nozieguma veikšanas. Tāpēc mēs gribētu aicināt Eiropas parlamentu veikt sekojošo, ko nav veikuši, veikusi Eiropas e, padome. Mēs apzināmies, to, cik nozīmīgi ir veikt eh, rezultātu monitoringu. Runa ir par ilggadīgu darbu attiecībā uz dokumentu, noziegumu dokumentēšanu un par to, ka eh, šie dati ir jāiekļauj vienotā globālā datubāzē. Eh, šo darbu varētu teikt saskaņā ar attiecīgām, attiecīgajām ANO rezolūcijām. Un eh, pašreizējās Krievijas eh, varas nesaks, eh, ne, nesadarbosies ar starptautiskām organizācijām un jāapzinās arī tas, ka nevar tikt veikt efektīva mm, izmeklēšana. Tomēr komisija varēs sadarboties ar NVO, kura savukārt Ziemeļa Kaukāzā varēs veikt izmeklēšanu uz vietas pēc komisijas sagatavotiem standartiem un iespējams rīkoties saskaņā ar noteiktu komisijas izsniegtu mandātu. Kā arī rīkoties ar šīs komisijas rīcībā esošo dokumentālo bāzi. Un šeit mēs varētu piesaistīt arī Čečinu diasporas pārstāvi. Šī diaspora ir izaugusi Rietuma Eiropā pēdējo desmit gadu laikā ievērojami. Uh, iespējams veikt noteiktos pasākumus, lai sāktu vajāt eh, eh, aizdomās turamās personas. Kā arī veikt šīs darbības eh, tiesiskās valstīs, kurās ir attiecīga jurisdikcija, un, protams, šāda komisija nevarēs īstenot savu versiju, nesadarbojoties ar uh, uh, juristiem un ekspertiem uh, cilvēku tiesību un starptautisko tiesību jautājumos. Paldies jums par uzmanību. Es eh, izsacīju tikai dažas eh, tēzes, ņemot vērā sev atvēlēto ierobežoto laiku. Stanislavs, kiitos erittäin paljon tästä. Paldies eh, Stanislavska kungam. Es atvainojos Stanislavam Dmitrievskim par šo prezentāciju. Tas mums bija ārkārtīgi noderīgi un interesanti. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai visi cilvēku tiesību pārkāpumi un kara noziegumi, kas notikuši jebkur pasaulē, lai tie būtu labi dokumentēti, tā lai šo noziegumu izdarītāji kādu dienu, cerams, varētu tikt likt tiesas priekšā. Es zinu, ka jūs esat ļoti sarežģītā situācijā jūsu darbā un šeit no Briseles mēs vēlam jums visu to labāko un uh, veiksmi jūsu darbā, jo mēs zinām, cik uh, lielām briesmām jūs pats personīgi esat pakļauts. Un uh, es ceru, ka kādu dienu mums izdosies ar jums tikties šeit, vai nu no Briselē, vai Strasbūrā, vai Helsinkos, un uh, šie dokumenti, ko jūs esat uh, izgatavojis, sastādījis, ir ārkārtīgi svarīgi fakti, un tieši tāpēc mēs gribējām jūs uzklausīt. Es ceru, ka jūs varēsiet uh, līdzdarboties mūsu tālākās diskusijās. Nākošais runātājs būs Karina Moskalenko kundze, kura ir uh, cilvēktiesību advokāte, un viņa ir uh, arī Krievijas parlamenta locekla. Ah, minulle, minulle kerrotaan, että tässä on tullut käännösvirhe. Siis minä halusin... Šķiet, ka ir kļūda rakstītajos tulkotajos dokumentos, par ko es ļoti atvainojos, saka priekšsēdētājs kundze. Lenkan nimi, niin kerron nyt, että me halusimme asianajaja Karina Moskalenkan myös tänne, mutta hänellä on Mēs gribējām uzaicināt Karinu Moskalenko, bet diemžēl viņai bija jābūt Eiropas padomas uh, sēdē, un tāpēc mūsu viesis ir Sergejs Kovalevs un viņš ir bijis po, po, politiskais ieslodzītais uh, padomu laikā, un viņš ir cilvēktiesība aizstāvs, un bez kavēšanās dod viņam vārdu. Спасибо. Uh, Paldies. Недавно... Uh, Pavisam nesen es eh, vērsos pie prezidenta Medvedeva ar vēstuli, kuras eh, būtība bija sekojoša. Sakiet man, kāpēc? Eh, politiskā vardarbība attiecas tikai uz vāras oponentiem. Kāpēc bandīti tik ļoti jūs mīl? vai tā ir dvēseļradniecība, vai atgriešanās pie Staļina laika eh, dalījumiem sociāli eh, tuvos un sociāli svešos. Protams, ka prezidents man neatbildēja, bet pirms kāda pusotra mēneša pie manis ieradās eh, iecirkņa pilnvarotais, kurš atnesa manas vēstules oriģinālu un paziņoja, ka viņa priekšniecība ir uzdevusi viņam atbildēt uz maniem jautājumiem. Taču viņš nezina, ko man atbildēt. Un pēc nelielas eh, apspriedes eh, mēs vienojāmies, kā bija esam nokļuvuši muļķīgā situācijā. Un pirmo reizi savas garās dzīves gaitā es atrados eh, tik, tuvā, tuvā, tik tuvos uzskatos ar milicijas pārstāvi uz eh, kādu atbildi bija cerējuši prezidenta administrācijas eh, pārstāvji eh, ar savu muļķīgo soli. Šāda atbilde varētu tikt interpretēta sekojošā veidā. Vecais aizveries, mēs paši zinām, kuru un kādā veidā un kurā vietā nogalināt. Eh, tik tiešām eh, varas politisko oponentu nogalināšana jau ir kļuvusi ar masveida raksturu. Un lūk, eh, būs nepilnīgs īsts saraksts. Viktors Popkovs, Zura Betīģeva, Fārits Babāģevs, Muhameds Jevlojevs, Natālija Estemīrova, Azarema Sadojeva, un Umards Džibrailovs. Tie ir pēdējie upuri sle slepkavību sarakstā, kas kļūst jau par raksturīgu parādību Krievijas politikā un turklāt par nozīmīgu raksturojumu. Šeit ir jāpievieno arī tie upuri, kas nav saistīti tik, tik tiešā veidā ar asiņaino uh, situāciju Ziemeļkaukāzā. Tie ir Gaļina, Starovojtevi, Jurišika, Čikins un arī Anna Politkovska un Natālija Stemirova. Nebūt nav, et, nav personas ar tikai kaukāzisku skanējumu. Tad vēl Zalimkans Jenderbijevs, Aleksandrs Litviņenko, Staņislavs Markelovs. Lūk, šis kopīgais saraksts nebūtu nav izsmeļošs, un nebūtu nav izsmeļošs, un tas nevar kļūt par izsmeļošu, tāpēc kā. Kur tad jūs ierakstīsit tās aizturētās, nolaupītās un pazudušās uz visiem laikiem personas, vai tos, kuri ir atrasti masu kapos ar dzeloņdrātīm sasaistītām rokām un granātas sprādziena gabalos sarautu galvu. Jo arī viņi ir politisko slepkavību upuri, politiskas vardarbības upuri. Taču, kas attiecas uz tiem, kuri tām metropolēm un eh, kas atrodas pašā Krievijas teritorijā, kas ir kas ir apmeklējuši slaveno, bēdīgi slaveno Nordost izrādi, viņi tika saindēti ar narkotisku gāzi, viņi tika pakļauti riskam, iznīcināšanas riskam ar sprādzienu, bet vēl viens piemērs - Bēslana, kas kopā nozīmē simtiem upuru. Taču es gribētu atgādināt to, ka e, Maskavas un Volgadonskas dzīvojamo namu sprādzienu upuri. Nebūt šajos gadījumos nav skaidrs kā upuri tad tie ir Ziemeļkaukās teroristu upuri vai vienkārši šeit savu roku ir pielikuši Krievijas spēcdienesti. Un šīs aizdomas vēl nebūtu nav izkliedētas. Un jūs redzat, ka, ka kopskaitā mēs runājam par daudziem simtiem cilvēku dzīvību, ja mēs atcerēsimies eh, nāves eskadrona darbības Čečenijā tagad jau arī Inglušetijā, tad mēs saprotam, ka darīšana mums ir ar valsts teroru. Lūk jautājums. Šīs eh, mūsdienu politiskās attīstības eh, raksturu eh, lielumi un parādības vai tas viss nav saistīts ar to, kā Krievijā izturs pret valsts pamatlikumu, ko sa sauc eh, oficiāli par spēkā esošo, taču patiesībā par nedarbojošos konstitūciju. Mums vairs nav vēlēšana, mums ir atņemtas, eh, atņemti necenzē, necenzējami masu informācijas līdzekļi mums ir atņemta varu nodalīšana un mums ir eh, jādomā par to, kādā veidā, kādā sakarā šī ņirgāšanās par valsts pamat likumu ir saistām ar pol valsts politisko teroru. Mums atkal ir politisko, politiski ieslodzītie, to ir daudz. un tas var attiekties arī uz ļumanoviešu jaun, jaunatni, uz tā saucamo NBC, kuri enerģiski uzstājas un iespējams pats būtu pelnījuši mīkstu administratīvu sodu, bet ne jau gadiem ilgi ieslodzījumu cietumā. Un tas attiecas arī uz žurnālistiem, un tas attiecas arī visbeidzot uz zinātniekiem. Liels daudzums zinātnieku Krievijas federācijā pēc vecās labās padomju tradīcijas vēl aizvien atrodas cietumā par spiegošanu. Lūk, jautājums ir par to, kādā sakarā tas būtu saistāms ar Krievijas attīstības politisko kursu un kāda nozīme šāda Krievijas attīstība būtu, kādā veidā tāda, tā būtu saistāma ar Eiropu. Lūk, šobrīd mēs atrodamies tās Eiropas centrā, kura kā agrāk, eh, kā agrāk stūrgalvīgi grib kļūt vienota. Lūk jautājums, vai pašu Eiropu skar šis eh, eh, šī vēsturiskā un es teiktu pat tikumiskā krīze, jā, jāsaka, ka skar gan. Diemžēl. Esam spiest to atzīt. Šeit Staņislavs Dmitrievskis jau e, pievienīja Eiropas padome un parlamentāro asamblēju. Es gribētu atgādināt jums, ka savā rezolūcijā, kas ir veltīta valsts teroram Čečenijā, Šī parlamentārā asambleja pieņēma vairākus neizpildāmus lēmumus, kas izklausās draudīgi, taču nevar tikt īstenot. Piemēram, lēmums par to, lai tiktu uzsākta procedūra, lai attālinātu Krieviju no Eiropas padomas locekļiem. To nevar izdarīt, jo ārlietu ministru komiteja pieņem savus lēmumus pēc eh, konsensus principa. Bija vēl viens rezolūcijas punkts, un šis rezolūcijas punkts norādīja to, ka ir jāiesaka eh, Eiropa, eh, valstīm, kas ir Eiropas padomes dalībvalstis, vērsties Strasbūras cilvēktiesību tiesā ar prasību pret Krieviju. Kā jūs domājat, cik valstis tad tur vēršās? Neviena nevienu pati. Un kad es eh, runāju ar sev pazīstamiem eh, poļiem, viņi man atbild, bet tu saproti, mums nav, mums ir kaut kā nērti vērsties ar sūdzību par Krieviju, jo visas acīs, ka tās ir eh, slāvu attiecību skaidrošanas sekas. Lūk, Eiropa vadās no šiem motīviem Un tas ir svarīgs raksturojums, svarīga parādība globālajā krīzē, ne jau ekonomiskā. Man ir atlikusi vēl viena vesela minūte. Lūk, nevis ekonomiska, bet vēsturiska krīze, tikumiska krīze, politiska un, ja vēlaties, arī tiesiska krīze. Tāpēc es ļoti augsti vērtēju šeit eh, piedāvātos Aleksands Šeļčevs uz tas eh, Dmitrijevska monogrāfiju. Tas ir lielisks darbs. Eh, sarežģīts un noderīgs, bet es tomēr gribētu teikt, ka personiskā atbildība nav tas pats, kas valsts atbildība, un mums nevajadzētu aizmirst to, ka lēmumi cilvēktiesību e, sakarā e, tos atzīst valstis, kurām nav valsts robežas. Lūk, Par šiem jautājumiem, es domāju, nevajadzētu aizmirst Eiropas padomē, lai nepārvērstu universālas vērtības par tādu kā reliģiozu rituālu imitācijas eh, priekšmetu. Paldies! Eh, jā, sapratu par šiem uh, reliģiskiem rituāliem. Liels paldies! Venäjän suhteita pitäisi käsitellä lainkaan pelkästään. Pateicos jums par šiem ārkārtīgi viedajiem vārdiem. Jūs runājāt ne tikai par ekonomisko krīzi, eh, bet, protams, mums eh, noteikti vajadzētu runāt arī par tālākam ekonomiskām saiknēm ar šo valsti. Jūs piesaistījāt uzmanību krīzei Ziemeļkaukāzā un Eh, par ingušu opozīciju, bet eh, kāpēc? Eh, mūsu apakškomitē var izteikties opozīcijas pārstāvi, bet reāli gadījumā šī ir opozīcija, kurai trūkst savu pilnvaru, lai tā varētu spēlēt savu lomu. Magomets Jevlojevs, kurš ir priekšgājējs viņš uh, uzturēja tādu mēdīju tīklu, kurš bija vienīgais neatkarīgais mēdīju tīkls. Un kas notika? Uh, Magolēs Jevlojevs uh, tika nogalināts 2008. gada augustā, četras dienas pēc tam, kad bija viesojies Briselē. Līdz ar to mēs izsakām Eh, cieņu viņa pieviņai, un mēs tagad uzklausīsim labprāt nākošo runātāju, kurš pastāstīs par situāciju Ingušetijā. Добрый вечер, дамы и господа. А... Labdien, dāmas un kungi, pēc э, tam, kad э, tika no, nogarīts Mohameds Bojevs, eh, notika mītīņš nākamajā dienā, mēs aicinājām neatstāt lietas tā. Un, ja tomēr tas tā notiktu, tad mm, mēs e, pieļāvām rīkoties, lai novērstu nogalināšanas katru soļu pāris nedēļas e, par to tika runāts, un tad viss apklusa. Tad sekoja citas slepkavības, Estamīrovas slepkavības un citas, un es domāju, ka turpināsies tieši tāda situācija, kamēr visa pasaule nesāks pievērst uzmanību, jo Magometa Jevlājeva slepkavība nav tas pats, kas Estamīrova slepkavība, ja nav īsti skaidrs, uh, kas īsti tur notiek. Mēs zinām, protams, bet nav jau neviena, kuru var saukt pie krimināla atbildības. Runājot par Magometu Jevlojevu, tur tiešām bija prezidents, kas piezvanīja iekšlietu ministriem, un iekšlietu ministrs pats atnāca, atbrauca viņu apcietināt, iesēdināja viņu mašīnā, pēc tam izmet viņu laukā. Viss. Un nevienam nav nekādas atbildības. Cilvēki, protams, redzēja, ka tādas lietas tiek pieļautas, tā var mierīgi rīkoties un nekas nenotiks. Un, protams, ko viņi darīja? Viņi turpināja nogalināt tiesību aizstāvējs. Un tas, kas notiek manā valstī, to es nemaz nevaru pastāstīt tagad dažos vārdos. Jums vienkārši jābrauc un jāskatās. Seši gadi, kad vadīja bijušais prezidents Jāzekovs toreiz Tik tiešām visa valsts bija pakļauta teroram. Viņš, viņš iz, izsaimniekoja valsts budžetu. Federālās varas vispār nepamanīja to visu, bet viņš savulaik ļāva vienkārši šiem nāves eskadroniem rīkoties savā republikā. Bija ļoti daudz nopietnu pārkāpumu arī pret jauniešiem, kas vēl nav sasnieguši 30 gadu vecumu. Tiešām sanāk tā, ka vienkārši jaunietis tiek nolaupīts un kaut kur pazūd, un nevienam nav nekādas informācijas. Un tad Dzezikovs brauc pie prezidenta un saka, es esmu uzcēlis 72 rūpnīcās, un visi ļoti apmierināti. Sanāk tā, ka astotais pasaules brīnums atrodas Ingušēties, 72 rūpnīcas, bet tikai sanāk tā, ka tikai Dzezikovs redz to visu, un Maskavas ierēģi reāli nekas netika uzcelts un reāli pret manu tautu tiek tiešām vērsta īsta etniskā tīrīšana. Gan saitos mēs rakstam šo informāciju, gan arī Magomets visu laiku rakstīja internetā. Un viņš arī ir bijis šeit. Mēs esam strādājuši gan Čečēnijā, gan Dagestānā. Mēs rakstam visu informāciju par to, kas šeit notiek, un lai kādi būtu apdraudējumi, Mēs turpināsim rakstīt. Mēs zinām, ka nav neatkarīgo masu informācijas līdzekļu, bet eksistē saits, kurā mēs šo informāciju publicēsim. Mēs darīsim visu, lai šī informācija joprojām tur būtu publicēta. Vai jūs lūdzu varētu izveidot, teiksim, neatkarīgu uh, komiteju, kas darbotos pastāvīgi, lai nesanāktu tā, ka atkal brauc kaut kāda vīrieša un kaut kāda jauka cilvēka no Eiropas, pasēž prezidenta kabinetā, iedzer tēju, viņiem ļoti patīk, protams, viss sanāk tā, viņi atbrauc, iedzer tēju un brauc atpakaļ. Man šķiet, ja jau viņi brauc, tad ja viņiem ir jāiet tautā, jāskatās, kas notiek uz ielām, ir jārunā ar tiem vecākiem, kur bērni tika nolaupīti. Pirms es atlidoju šajieni, Es aizbraucu uz Prieva ciemu. No turienes tika nolaupīts kāds jaunietis, un ra radinieki vairākus, vairākas dienas nezināja, kas ar viņu notiek. Atbrauca kāds, teica, mēs, mēs viņu vedam uz uh, iekšlietu ministriju, Čeče, Ingušētijā, bet reāli viņu aizbrauc, aizveda uz Čečēniju, viņš tika pratināts, viņš tika mocīts, Un tiešām situācija bija traģiska. Un tie žurnālisti, žurnālisti, kas aizbrauc kopā ar mani, operators, kas filmēja viņu, viņš stāstīja, kas ar viņu notika, un šis operators raudāja. Viņš, protams, turpināja filmēt, bet viņš raudāja. Viņš stāstīja, kā viņiem, kā viņu mocīja, kā pret viņu izturējās. Viņi gribēja, lai viņš nosauka jebkādu cilvēku vārdus, lai pēc tam šo cilvēku varētu nolaupīt Un, un tad viņš jautāja, bet ko es vēlaties, lai es nosauktu? Vienalga, ko jebkāda radinieka, jebkāda kaimiņa, vienkārši mēs tad viņu terorizēsim. Sanāk ir reāli traģiska situācija, kad pret cilvēkiem izturās ārkārtīgi netaisnīgi. Sanāk tā, ka mūsu pašu karēvi kļūs par Krievijas varoņiem par to, ka viņi nogalina savas tautas pārstāvjus. Es pats pirms mēneša biju Francijā, un es redzēju, ka no Ingušētijas, kaut vai Parīzē ir 8000 cilvēki. Viņi skaidri apzinās, ka Ingušētijā viņiem draud nāve, jo vienalga, ko viņi dara, var gadīties, ka pret viņiem būs vērstas, uh, vērsti ieroči, vai arī viņi tiks, tiks uzskatīti par tautas nodevējiem, vai vienalga kas, bet viņiem tiešām ir ļoti nedroša situācija. Es tiešām esmu pateicīgs jums visiem par to, ka jūs esat mani aicinājuši, uzklausījuši un lūdzu lai mēs šeit nevis tikai runātu, jo bieži vien sanāk, mēs runājam un runājam daudz un skaisti, bet tad aizmirstam. Paldies! Kītus, herra Hasbiev. Paldies! Um, nyt haluaisin tehdä sellaisen ehdotuksen, että... Äh, es gribētu tagad ierosināt sekojošo. Mēs, eh, mums tātad vajadzētu runāt par to, ko vajadzētu darīt Eiropas Savienībai, Eiropas parlamentam. Es gribētu lūgt eh, komisiju un arī Zviedrijas eh, prezidentūras pārstāvi izteikties par šīm tēmām, jo situācija šobrīd ir tāda, ka 18. un 19. novembrī notiks eh, Eiropas Savienības un Krievijas galotņu tikšanās. Protams, arī tur noteikti tiks minēts cilvēktiesību jautājums, būs arī citas sanāksmes par šo tēmu. Mums ir nepieciešams eh, salikt kopā, tā teikt, materiālus, sagatavot dokumentāciju šīm eh, sanāksmēm. galotņu tikšanās reizē iespējams, es ceru, ka mums būs iespēja runāt par šo situāciju. Es eh, tāpēc gribētu aicināt cilvēktiesību pārstāvi eh, Nordlander kungu no Zviedrijas prezidentūras, eh, kurš sniegs mums padoms viedokli par šo jautājumu. Sirsnīgi sveikt mūsu vidū, un es esmu pārliecināta, ka Zviedrija noteikti ir par cilvēktiesību aizstāvību. Paldies, priekšstādātājs kundze! Cienījamie deputāti, man ir liels gods runāt Uh, šeit Eiropas parlamentā, jūsu apakškomitejā. Es gribētu pilnīgi piekrist un uh, atbalstīt uh, mūsu viesu, nu pat stāstītajam par konkrētām liecībām, gribu paust savu līdzjūtību. Es gribētu arī norādīt, ka eh, Zviedrijas prezidentūra ļoti lielu uzmanību pievērš eh, vardarbības un dažā, aktiem un dažādiem pārkāpumiem eh, pret cilvēktiesību aizstāvjiem Krievijā. Un tātad Krievijā un it īpaši arī Ziemeļkaukāzā. Vardarbības līmenis Ziemeļkaukāzā ir palielinājies pēdējo mēnešu laikā. Varbūt jūs esat ievērojuši, ka Eiropas Savienība ir uh, publiski atklāti nosodījusi nesenos vardarbības aktus pret cilvēktiesību aizstāvjiem Krievijā. Zviedrijas prezidentūra ir nākus klajā ar paziņojumu nosodot Estamirovas kundzes nolaupīšanu un pēc tam nogalināšanu šī gada jūlijā. Augustā tika pieņemta deklarācija par Zarima Sadalājeva, Sadalājevas un viņas vīra slepkavību. Eiropas Savienība toreiz jau aicināja veikt kārtīgu izmeklēšanu, lai to nodrošinātu Krievijas varas iestādes. Septembrī mēs arī baudām dziļas bažas um, ECO pastāvīgajā padomē uh, Ahmedilov kungam. Tas viss tiek darīts, lai reiz beigtu šo nesodī, nesodāmības uh, klimatu, par ko tik uh, labi pastāstīja Dmitri, uh, Dmitrievska kungs. Priekšsēdētājs kundze, es tomēr gribētu šeit atgādināt, ka Eiropas Savienība ir izveidojusi, nodibinājusi vēl vienu kanālu, caur kuru mēs varam izsnāt šos cilvēktiesību jautājumus. Un tas ir cilvēktiesību konsultācija process ar Krieviju, kas notiek reizi katras prezidentūras ietvaros. Pēdējais saruna rauns notika Briselē maijā un nākošais rauns notiks Stokholmā novembra sākumā. Šīs sanāksmes vienmēr eh, sākas ar eh, uzklausīšanu, kurā piedalās starptautiskās un Krievijas nevalstiskās organizācijas. Mēs, Zviedrijas prezidentūra, protams, turpināsim šo praksi, un viena šāda uzklausīšana faktiski jau ir notikusi. Un būs vēl viena, kura būs tieši pirms Eh, šīm um, cilvēktiesību procesu konsultācijām. Sarunas līdz šim šo konsultāciju ietvaros ir vērstas uz eh, pilsoniskās sabiedrības eh, funkcionēšanu, pulcēšanās, vārda brīvību, tiesu reformu, cilvēku tiesību aizstāvību, cīņā pret terorismu, tāpat uh, vēršanās pret uh, ksenofobiju, rasismu un tā tālāk un tā joprojām. Manuprāt, ir svarīgi arī norādīt, ka Eiropas Savienība ir turpinājusi risināt individuālas lietas gadījums ar Krieviju, un mēs esam saņēmuši arī uh, kaut kādas atbildes par cilvēkiem, par kuri likteņiem mēs esam interesējušies. Mēs šobrīd vēl vedam sarunas par šo konsultāciju darba kārtību ar Krieviju. Apmēram sešas nedēļas vēl palikušas līdz šai sanāksmei, bet es gribētu norādīt jau tagad, ka mēs esam ierosinājuši pievienot īpašu darba kārtības jautājumu par cilvēku tiesību situāciju Ziemeļa Kaukāzā un esam arī, gribam arī iekļaut jautājumu par pilsoniskās sabiedrības funkcionēšanu. Tā ka varētu teikt priekšsēdētājs kundze, ka mēs noteikti turpināsim uzraudzīt cilvēktiesību situāciju Krievijā un turpināsim pievērst uzmanību individuāliem gadījumiem un prasīsim par tiem atbildi arī Krievijas varas iestādēm. Mēs katrā ziņā esam ļoti atvērti un esam gatavi turpināt šo debriefing praksi tiem, cilvēktiesību apakškomitejas locekļiem, kuriem par to ir uh, interese pēc tam, kad tiks not, būs notikuši šī sanāksme. Paldies! Jums par šiem vārdiem. Mēs labprāt jums piešķirtu cilvēktiesību aktīvistu sarakstu, kas uh, atrodas nevisai diezgan grūtos apstākļos, tāpēc, ka viņi ir cīnījušies par cilvēku tiesībām. Un tad vajadzības gadījumā jūs varat tiekoties ar Krievijas valdību atbilstoši runāt par šiem cilvēkiem. Tagad vēlos uzzināt, ko domā komisija par šo jautājumu, tāpēc Rolfs Timats, viņš ir uzaicināts no komisijas puses. Viņš ir ģenerāldirektorāta ārlietu ārlietas, reliks ģenerāldirektorāta ārlietu nodaļas vadītājs. Priekšsēdētāji, paldies! Vēlos arī pateikties viesiem no Krievijas. Daudz no viņiem mēs pazīstam jau sen un personiski. Tad, nu, piemēram, esam iepazinušies cilvēktiesību konsultāciju laikā, bet ar daudziem no viņiem esam iepazinušies citos projektos, ko finansē Eiropas Savienības instrumenti cilvēktiesību jomā. Es domāju, ka nebūtu pareizi tagad atkal runāt par procesiem, jo priekšsēdētāji par to pastāstīja. Mēs tagad runājam par procesu, kurā Eiropas komisija darbojas pilnībā. Manuprāt, situācija Krievijā ir tiešām pasliktinājusies tik tālu, ka ir nepieciešams pakāpties soli uz priekšu, nekā ir darīts līdz šim. No vienas puses, protams, notiek sarunas par jauno partnerības un sadarbības nolīgumu, un būs nepieciešams ratificēt šo nolīgumu. To darīs arī parlaments. Un, protams, ka šajā kontekstā cilvēku tiesību jautājumi spēlēs ārkārtīgi svarīgu lomu. Tīpaši runāt par tādiem jautājumiem, ka šeit varbūt mēs iekļausim pašā sākumā šajā nolīgumā arī klauzulu par cilvēktiesībām un demokrātiju. Šobrīd šie jautājumi tiek, tiek apspriest saruna procesā, un tagad process atkal ir atsākts. Un mēs saprotam, ka ir nepieciešams diskutēt arī par šo jautājumu, un gadiem mēs to arī darīsim sarunu procesā, tik tiešām mēs ļoti nopietni diskutēsim par šādas klauzulas iekļaušanu. Manuprāt, mums ir jāizmanto jebkāda izdevība, lai politiskajā līmenī, visaugstākajā politiskajā līmenī, nu, piemēram, izmantot samitu novembrī. Bet, protams, to pašu darīt arī tad, kad mums ir regulārās konsultācijas ar Krievijas valdību par cilvēktiesībām, tā lai skaidri parādītu, ka Krievija nepilda savas saistības, ko tā ir uzņēmusies, parakstot Eiropas padomas konvenciju, arī ANO konvencijas. Dažreiz esam ļoti izbrīnīti, jo no vienas puses ir šie oficiālie paziņojumi, piemēram, no Medveģeva kunga puses. Viņš Viņš runāja par to, ka viņš ir pret uh, šo juridisko nihilismu, kas šobrīd valda Krievijā. Un it kā sanāk, ka valsts administrācija risina šīs lietas. Bet tad no otras puses ir ļoti skaidri fakti, kā piemēram slepkavības, nolaupīšanas, kā arī nežēlīga izturēšanās pret cilvēkiem. Visi šie fakti mums ir skaidri zināmi. Sanāk tā, vai nu trūks, trūks politiskās gribas, vai arī politiskā sistēma un drošības sistēma darbojas neveiksmīgi. Ir vai nu viens, vai nu otrs. Bet te pašā laikā esam atzinuši, ka situācija Ziemeļkaukazā, Čeč, Čečēnijā, Ingušētijā un Dagestānā, ka tur situācija attīstās ar savu dinamiku, kas savukārt padara lietas tikai sarežģītākas. Manuprāt, kas mums būtu jādara no vienas puses, kad mēs ļoti rūpīgi un konkrēti risinam šos jautājumus gan sadarbībā ar Krieva NVO, gan arī sarunājās, sarunās ar mūsu delegāciju Maskavā, tad jautājums, kas mums ir jārisina, kā mēs varam palīdzēt tiem cilvēktiesību aktīvistiem, kas darbojas Krievijā un kuru dzīvības tiek apdraudētas. Vai viens no variantiem būtu viņiem piešķirt pagaidu vīzas? Mēs runājam par šiem jautājumiem ar, arī ar nevalstiskajām organizācijām, vai ir kāda iespēja, lai mēs varētu viņiem palīdzēt aizsargāt savu dzīvību un personisko brīvību. Mēs sadarbojamies arī ar Eiropas nevalstiskām organizācijām, kā mēs varam palīdzēt viņiem arī finansiāli. bet līdz šim vēl neesam nonākuši pie gala secinājumiem, bet mēs tik tiešām ļoti rūpīgi pārbaudām dažādas iespējas, jo tiešām izskatās, ka situācija kļūst ar vien nopietnāka. Un tad no otras puses. Manuprāt, ir jāpasaka godīgi sev pašam, ka spiediens, ko Eiropas Savienība varētu izdarīt uz Krieviju, īstenībā ir ierobežots. Mēs, protams, varam ierosināt jautājumu izskatīšanu. Prezidentūra to ir darījusi vairāk kārt. Mēs varam ļoti skaļi, piemēram, nosodīt slepkavības, nolaupīšanas un cilvēktiesību neievērošanu Krievijā. Bet gal galā jautājums pēc būtības ir Krievijas valdības kompetencē. Tikai viņi var rīkoties, lai labotu situāciju. Politiski, ko mēs varam panākt, ir likt Krievu valdībai pildīt savas saistības. Mēs varam jautājums ir ierosināt izskatīšanai politiskajā līmenī, to mēs varam darīt, bet, protams, mēs nevaram rīkoties Krievijas valdības vietā. Šobrīd runājot par veidiem, kā mēs varam palīdzēt cilvēku tiesību aktīvistiem, kas ir apdraudēti, tad varbūt tiešām mēs varam rīkoties ļoti konkrēti. Protams, paralēli politiskajam vēstījumam, ko mēs visu laiku sniedzam Krievijas valdībai. Paldies! Paldies, Tīmanse kungam. Nav neviena iemesla apstrīdēt to, ka jūs un Zviedrijas prezidentūra ļoti aktīvi iestājaties par cilvēktiesību ievērošanu un konsultācijas par cilvēktiesībām. Diemžēl vēl ne, nevainagojas panākumiem. Un tas savukārt nozīmē, ka diskusijas, protams, ir jāturpina, bet jāturpina diskusijas augstākā politiskā līmenī un to nedarīšu es personiski vai jūs personiski, protams, bet uh, mēs to nevarēsim panākt, bet, protams, mēģināsim izdarīt maksimālo spiedienu. Tas, ko jūs teicāt, varbūt mēs varam atbalstīt aktīvistus individuāli, un jūs arī ļoti konkrēti runājat par atbalsta veidiem. Un tagad es varu ļaut dot iespēju deputātiem izteikties par šiem jautājumiem arī uh, viesi, kas ir atnākuši uz šo sanāksmi. Jūs arī varat izteikties. Tie, kas šobrīd pašā priekšā. Mums, piemēram, um, žurnālistu bez robežām pārstāvis, arī Černiševas kundze ir klāt. Viņa Dmitrievska kunga kolēģe. Viņa bija tā, kas sagatavoja dokumentāciju, kas mums šobrīd ir pieejama un viņa arī pati ir cilvēktiesību aizstāve. Viņa noteikti zina, kas notiek Krievijā šajā jomā. Un tad ir arī citi, piemēram, Nekrasova kungs, kas ir režisors. Un viņš ir nofilmējis filmu par karu Gruzijā, ko mēs varējām arī vakar visi noskatīties. Un tagad sākšu vispirms, un sāksim ar tiem deputātiem, kas darbojas delegācijas sadarbībai ar Krieviju. Ļoti labi, ka deputāti ir klāt. Arī tie, de, tie deputāti, kas darbojas šajā komitejā, un tagad Bermane kungs lūdzu. Russian, but... Uh, es labprāt runātu krieviski, bet ir pagājis uh, ļoti ilgs laiks, kopš es šai valodā esmu prakticējis. Tā tad runātājs saka krieviski, es uh, diemžēl ilgi neesmu runājis krieviski un esmu piemirsis jūs skaisto valodu, bet tad, kad es strādāju kā korespondents Maskavā, um, Nīderlandiešu radiostacijā kopīgā izpratne bija tāda, ka pakāpeniski līdz ar brīvo tirgu, nepieciešamība pēc tiesiskuma, kaut kā rastos pati no sevis, pēc, eh, aiz nepieciešamības, aiz vajadzības eh, ievērot eh, līgumu, tiesības un nodrošināt savstarpēju respektu. Šis pārliecīgais optimisms pēc mūra sabrukšanas jāsaka, ir uh, pilnībā sagrūvis. Un uh, jāsaka, ka tiesiskums ir ļoti tālu un uh, nesodāmība šobrīd valda Krievijā. Man ir bijis liels gods tikties ar Annu Paļutkovskaju vairākas reizes. Un esmu nolicis ziedus arī uz viņas adus vietas sociālistu grupas vārdā, Kad es jautāju Novagazeta galvenajam redaktoram, ko darīt, kas joprojām paliek galvenais jautājums politikā, ne tikai Ļeņinam bija šāds jautājums. Viņš man teica, nesūtiet mums naudu, jo mūs tādā gadījumā uzskatīs par piekto kolonu. Un tas savukārt būtu arguments, lai neļautu mums publicēties. Bet viņš ierosināja, ka mums vajadzētu ļoti plaši izvērst apmaiņas programmas ar Krievijas studentiem un kristiem tā, lai viņi varētu paši redzēt, ko nozīmē atklāta demokrātija, jo viņiem Krievijā ir liekt iespēja tādā dzīvot. Un es gribētu teikt, ka ja Eiropa varētu vispār kaut ko darīt, un iespējams, ka varbūt mēs jūtamies diezgan impotenti un Um, nezinoši šajās Kremļa ciniskajās um, mahinācijās, bet tad uh, šādas Atma, apmaiņas programmas un robežu atvēršana tieši Krievijas uh, studentiem, uh, žurnālistiem, zinātniekiem, tas būtu tāds būtisks solis, lai mēs varētu dot kādu ieguldījumu demokrātiskās apziņas veidošanā. Kāds būtu jūsu viedoklis par to? Es gribētu dzirdēt Kovaļovu kunga atbildi. Tas, protams, ir tāds ļoti niecīgs priekšlikums, skatoties uz to, kas Krievijai un Krievijas pilsoņiem ir nepieciešams. Un vēl viena pēdējā piezīme. Es nepiekrītu jūsu pesimismam par uh, morālo krīzi un par tiesiskuma krīzi pasaulē. Jūs redzat, tagad mums ir starptautiskā kriminālā tiesa, un es gribētu teikt sakojoši, ja progress vēsturē noticis ir, tad tas ir tieši tiesu ziņā, jo pats fakts, ka pastāv šī starptautiskā kriminālā tiesa, nozīmē, ka uh, noziedznieki nevar palikt nesotī, nesodīti, vismaz viņiem nevajadzētu palikt nesodītiem. Mēs uh, visu vēl neesam panākuši un izdarījuši, bet es to uzskatu par soli uz priekšu. Es ļoti labi varu saprast, ka Maskavā jūs jūtaties diezgan uh, pesimistisks šai ziņā, bet progresam tomēr vajadzētu būt. Lielas paldies! Paldies eh, Berman kungam! Es gribētu dot uh, eh, Kovaļo kungam iespēju atbildēt šo jautājumu, bet varbūt nedaudz vēlāk. Bet, uh, tāpēc, ka jums noteikti būs arī vēl citi jautājumi, un jūs varēsiet atbildēt uz tiem. Tā tad tiek atgādināts Kauļev kungam, ka uh, mēs uzdosim vēl citus jautājumus, un tad mēs dosim iespēju jums uz tiem atbildēt. Tagad došu Lokbīls kundzei vārdu. Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka mēs esam uzklausījuši vairākas ļoti iespaidīgas liecības uh, par to, kāda ir situācija Krievijā. Daudzas slepkavības un uzbrukumi notikuši pēdējā laikā. Tā kā Krievija ir reģionāla lielvara, tad vajadzētu tomēr situāciju Krievijā uztvert ļoti nopietni un vajadzētu to raudzīties Eiropas kontekstā, ņemot vērā, ka mums ir ekonomiskā sadarbības līgumi un enerģētikas nolīgumi. Kā jau Ingušetijas un Čečenijas pārstāvi norādījuši, ir daudz cilvēku, kas pamat šos reģionus Eiropas Savienība, manuprāt, ir gatava uzņemt šos cilvēkus, bet tāpat laikā mums jau ir situācija, eh, kad eh, atsevišķas Eiropas Savienības dalībvalsts nosūta cilvēkus atpakaļ uz Čečeniju, tad, kad viņi ir kļuvuši par bēgļiem, teiksim, caur Ingušetīvu, izkļuvuši no uh, valsts. Eiropas komisijas pārstāvs jau norādīja ļoti skaidri, ka mums ir vadlīnijas cilvēku tiesību aizstāvi aizsardzībai Tā tad būtu jānovērš šādu nepareizu notikumu norisi, viņas ir jāaizsargā. Es domāju, ka mums vajadzētu daudz vairāk domāt par Krievijas pilsoniskās sabiedrības locekļiem, par viņu aizsargāšanu. Eiropas Savienība ir jāpadara Krievijā redzamāka. Ir jāsūta mūsu cilvēki tad, kad Krievijā kaut kas notiek. Kavaļo kungs, es gribētu uzdot jums jautājumu, ko jūs domājat par Krievijas Eh, tiesu sistēmu. Ir vairāk cilvēktiesību gadījumu lietas, kas tiek izskatītas eh, eh, Krievijas tiesās, un kāds jūsuprāt tā tad ir viedoklis par šīm tiesām? Un arī pilsoniskās sabiedrības konsultācija process, kāds ir jūsu viedoklis? Kā jūs, Kovaļov kungs, vērtējat tiesību aktus un likumdošanas situāciju šajā jomā. Tātad kā ir ar nevalstiskajām organizācijām un sabiedriskām organizācijām? Premjerministrs Putinkungs ir norādījis, ka viņš centīsies reformēt šo likumdošanu, cik lielā mērā viņš ir šo reformu uzsācis un cik lielā mērā likums ir spēkā un cik lielā mērā tas tomēr kavē cilvēktiesība aizstāvju darbībai Krievijā. Landsbeģi kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Man ir viens ļoti vecs pēc augstākā perioda jautājums. Jūs runājāt par konsultācijām, tās augstajām konsultācijām cilvēktiesību jautājumos, tātad Eiropa un Krievija pie viena saruna galda. Bet tās ir divas civilizācijas, ja mēs šo jautājumu paceļam oficiālā līmenī. Nepārtraukti turpinās šīs konsultācijas bez jebkāda rezultāta. Mēs ar prieku konstatējam, ka šīs sarunas konsultācijas turpinās, un tās arī bezgalīgi turpināsies. Un mēs arī visu laiku baudīsim šo situāciju. Vienmēr ir skumji, ka uh, tukšas sarunas tiek uzskatītas par labākām nekā par to, ka sarunu nav. Varbūt būtu vērts apsvērt šo situāciju. Varbūt, ka tomēr īsta caurskatāmība ir nepieciešama tā vietā, lai uzturētu tādu nezinošu klusumu. Manuprāt, ka mēs paši kļūstam tādi kā mutanti, mūsu pašu identitāte šai ziņā mainās. Man liekas, ka mēs dzīvojam tādā kā mutantu strateģiskā sadarbībā. Vai mēs esam apmierināti ar šādu perspektīvu? Tas ir jautājums mums visiem ne tikai mūsu Krievijas kolēģiem, jo viņi nevar izlemt, bet mēs vēl tomēr kaut ko lemjam. Paldies! Kītos, herra Landsbergis. Paldies Landsberg kungam. Šulce kungam vārds. Ich möchte zunächst erstmal meinen tiefen Respekt in Paldies pirmām kārtām. Bringen Es gribētu paust dziļu cieņu šiem cilvēktiesību cīnītājiem Krievijā. Es arī Austrumvācijā savulaik cīnījos par šādām pašām cilvēku tiesībām, un es pilnībā saprotu, cik drosmīgi šie cilvēki ir. Štā. Jo mūsu, mūsu gadījumā bija štāzī, bija bija valsts institūcija, kas cīnījās pret mums, bet mums nebija tik dramatiska situācija kā jums, jo jums reāli tā, ka dzīvība tiek apdraudēta. Bet man ir vēl viens jautājums. Man ir ļoti interesē loma, ko spēlē pareizticīgo baznīca, jo Polijā un Vācijas Demokrātiskajā republikā tiešām bija tāda situācija, kad katoļu, katoļu baznīca vai evaņģēliskā baznīca palīdzēja aizsargāt šos cilvēkus. Un tas tiešām tas bija tāds patvērums, kur varēja doties un, un mēs bijām aizsargāti, bet man šķiet, ka Krievija ir savādāk, ka tur ir šī pareisticīgā baznīca, kas īstenība ir tā kā valsts institūcija. Nu tad jautājums ir, vai ir kāda iespēja, kā var rast patvērumu tur, vai ir kāda iespēja jums sadarboties ar pareisticīgo baznīcu? Paldies! Šulc kungam. Un tagad lūdzu. Viss no Krievijas lūdzu. Well, thank you, Madam Chair. Actually, I would like to concentrate. Paldies. Runāšu pār šo individuālo atbildību un valstu atbildību. Personisko un valstu atbildību. Veicot pētījumus, mēs koncentrējamies uz tiem, kas ir atbildīgi par pārkāpumiem. Un šie ir cilvēki, kas atrodas ļoti augstos posteņos Krievijas valdībā. Manuprāt, Budanovs, Budanova atbildība ir skaidri zināma, bet te pašā laikā ir cilvēki, kuriem ir vāra, kuri atrodas varas struktūrās, bet viņi nav veikuši paši nekādu pārkāpumu, tad, tad viņa rokas it kā ir neaptrēpītas. Bet viņu atbildība ir tāda, ka viņi ir pieļāvuši šos pasākumus. Mūsu pētījumā mēs varējām konstatēt, ka ir, ir persona loks, kuru, kurus var apsūdzēt noziegumos. Un tad, kad jūs izskatīsiet šo vārdu sarakstu, ko jūs redzēsiet otrajā sējumā mūsu pētījumā, tad jūs visticamāk redzēsiet, ka tie ir, ka tās ir personas, kas strādā ļoti līdzīgos amatos, tā kā jūs. Mēs esam pārbaudījuši vairākas epizodes un esam izveidojuši pagaidu sarakstu. Lūdzu, neuzskatiet, ka šis pagaidu saraksts nozīmē ka šo personu atbildība ir simtprocentīgi simtprocentīgs saraksts un ka mēs varam pierādīt simtprocentīgi, ka tiešām šī persona ir pastrādājusi kādu noziegumu. Tas, ko mēs vēlējāmies ar to pateikt, ka mēs esam pārbaudījuši apstākļus un mums ir pieejama pietiekami kvalitatīva informācija, kas liecina par to, ka tika pastrādāts starptautiskie noziegumu. Un tād šī atbilstošā persona bija iekļauta šajā nozieguma tādā ziņā, ka tā ir pieļāvusi kaut ko, vai arī atteikusies no kādas rīcības, vai arī vienkārši ir ignorējusi situāciju. Tādā veidā situācija attīstījies pretrunā ar starptautiskajām normām. Mūsu priekšlikums ir noteikt šādām personām kriminālu atbildību saskaņā ar starptautiskajām tiesību normām. Šādos gadījumos, atsevišķos gadījumos, tiešām notika krimināla vajāšana un notika izmeklēšana, bet tā notika vai nu nekvalitatīvi, vai nu jau iepriekš zinot, ka šī persona ir jāattaisno. Tad, kad mēs esam ierakstījuši šīs personas šajā potenciālo noziedznieku statusā, tas nenozīmē, ka viņi konkrēti ir rīkojušies un savām rokām ir kaut ko darījuši. Nē, vienkārši tās ir personas, kuras visticamāk ir kaut ko izdarījuši. Un šīs personas ir kādas, kādus pārkāpumus ir vai nu plānojuši, vai nu, vai nu palīdzējuši kādam, vai vēl kādā veidā ir atbalstījuši, vai arī vienkārši pildījuši savu uh, virsnieku pavēles. Mūsu pētījumā ir skaidri norādīts uz to, kāds informācijas avots mēs esam izmantojuši. Un šeit ir trīs pamata pierādījumu grupas, par kurām es arī runāšu. Pirmajā grupā ir nevalstisko organizāciju ievāktie materiāli. Mēs esam jums šos materiālus nosietījuši pietiekamā skaitā. Otrajā grupā ir Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumi Un tur ir gan papildu reālo noziegumu pierādījumi, gan arī spriedumi, kas norāda uz to, kādā veidā šie noziegumi tiek pastrādāti, un Krievijas federācija parasti šādus pierādījumus iesniedza cilvēktiesību tiesai. Trešajā grupā ir ārkārtīgi svarīga pierādījuma, kas ļauj mums secināt tieši tos secinājumus, kas ir iekļauti mūsu pētījumā. Mēs esam izanalizējuši rīkojumus un pavēles, ko izsniedza Krievijas prezidents. Esam analizējuši dažādas grāmatas, publikācijas, kur ir dažādas atsauces uz militāriem spēkiem, kā arī uz vienībām, kas piedalās konfliktu risināšanā. Tur ir norādījusi to, kādas personas ir darījušas kādus darbus, ir norādīts, kādos amatos šīs personas ir strādājušas un kāda ir bijusi saikne ar iekšlietu ministriju. Mēs šobrīd visus šos materiālus sniedzam jums, lai jūs varētu izskatīt. Paldies! Paldies! Mēs noteikti turpināsim diskusijas. Un tagad Vidavas kundze kas ir no žurnālistiem bez robežām. Sveicināti un paldies, ka varam izteikties. Es gribētu iesākt šo stāšanos norādot to, ka 20 žurnālisti kopš 2000, 2000. gada marta ir nogalināti Eh, uzdevuma veikšanas laikā Krievijā, un es gribētu atgādināt to, ka pēc dažām dienām, 7. oktobrī, būs trešā gadskārta, kopš ir nogalināta Maskavā Anna Poļetkovska, un šajā gadījumā vēl neviens neslepkavības pasūtītājs, ne autors nav stājies Krievijas tiesas priekšā. Eh, tiesas, kuras eh, sarīkoja pirmo izrādi attiecībā uz, uz Eh, lietu, izmeklējot šīs žurnālistas pazušanu. Mēs runājam tātad par nesodāmību, un nesodāmība ir pilnīgi, pilnīga Krievijā. Un tas attiecināms uz visiem, kuri mēģina izplatīt informāciju, kur ir pretrunā par, ar ilūziju par uh, normālo standārtu situāciju, ko mēģina veidot vairs iestādes. Uh, eh, Kaukāzā jums pateiks, ka viss ir atgriezies normas robežās, nav kara, protams, nekādas bruģotas kustības vairs nav redzams, turpinās pilsoņu karš, kurš ir klusais karš. 2000. gadā ar žurnālistiem bez robežām mēs apmeklējām Čečeniju, Ingušiju, Dagestānu, un mūsu mērķis bija noteikts, vai žurnālisti vēl tur strādāja un kādā veidā tie strādāja. Čečenijā, Ingušijā vairs nebija brīvās preses, Dagestānā mazliet pastāvēja bet bija cilvēktiesību aizstāvji, kur aizvietoja žurnālistus, kuriem bija vai nu jādodas uz uh, Eh, projām, vai arī vienkārši tie bija tikuši nogalināti. To mēs varējām uzskatīt par savu veidu eh, rūktu ironiju. Šie cilvēktiesība aizstāvji, mēs ar viņiem tikāmies eh, pagā, šogad martā, un pēc tam daži no viņiem vienkārši sāka pakāpeniski pazūst. Natālija Estemīrova, kur mums ļoti daudz palīdzēja, lai mēs varētu īstenot šo misiju Čečenijā, viņas vairs nav mūsu vidū arī citi pamazām krita Un mēs sākām domāt, ko mēs varam darīt, lai viņiem palīdzētu. Un es tagad gribu uzdot jums jautājumu, vai jūs esat gatavi doties uz Čečeniju, Gušī Dagestanu, vai jūs esat gatavi izsniegt vīzas tiem, kuri ir apdraudēti, kurus viegli identificēt, vai jūs esat gatavi finansēt eh, atsevišķu mēdīju tulkojumu, lai šis jautājums nebūtu tikai kā vitrīna, vai jūs esat gatavi um, kļūt par abonē, abonentiem Krievijas presē, ja jūs esat gatavi to darīt, jūs esat gatavi palīdzēt, un ja jūs esat tiem palīdzēt, tad jūs nesat pilnībā nedarīgi. Paldies! Kiitos Rouva Vidal. Nämä kysymykset olivat... Paldies. Uh, Vidals kundzei Protams, ka šie ir jautājumi, ko mēs varam uzdot uh, tālāk komisijām padomē, bet mēs viņus vēlāk uzklausīsim. Nākošais runātājs sarakstā ir mūsu kolēģis Donska kungs. Un pēc tam Andrejs Nikasovs, uh, Kovaļev kungs, uh, protams, pēc tam ir uzdot daudz jautājumu, un mērķis, protams, bija arī tāds, lai Dmitrieska kungs varētu komentēt un uh, runāt ar mums vēlreiz, tātad mēs nodrošināsim atkal šo videokonferences saikni. Uh, tagad dod vārdu Donska kungam. Paldies, priekšsēdātājs kundze. Man ir pavisam īsa piezīme. Es kādreiz biju padomju savienībā, un es atceros, ka bija tāda laika, kad disidenti un cilvēktiesību cīnītāji tika iebaidīti, viņiem tika likt milzīgs spiediens, viņiem uh, atņēma daudzas lietas un iespējas, bet 70. gados tomēr bija iespēja, ka tevi izraida no valsts, no padomju savienības. Vai arī tā kā Vladimirs uh, Bukovskis, uh, viņa gadījums, bet tagad Krievijā šī situācija ir ļoti būtiski pasliktinājusies, jo. Uh, Eh, tagad jau ir runa par slepkavībām, par uzbrukumiem citu iespēju vietā. Un es domāju, ka tāpēc mums vajadzētu uzņemties eh, atbildību, un mēs nedrīkstam paciest šādas lietas. Ja mēs paciešam vai pieņemam, kaut vai tā relatīvi, eh, šādu kriminālu politiku, un tam absolūtiem cinismam, cinismam ar kādu attiec pret cilvēku dzīvību, tad uh, Mēs nekam nādam derīgi. Mums ir jānovērtē mūsu krievu kolēģu drosme un Tāpat laikam jādara kaut kas, lai mēs varētu nodrošināt viņu iespējas eh, sniegt informāciju par Krieviju un jādara viss iespējamais, lai saglabātu viņu dzīvības. Kītos, Hera Donskis. Sitten... Paldies Donsku kungam. Tagad eh, Došu vārdu Niklas kungam, viņš ir neatkarīgs eh, režisors, kurš nesen sagatavoja filmu par kāru Gruzijā. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka dažkārt nodara runāt vienkāršos vārdos. Un es gribētu turpināt šo tēmu, šo jautājumu, ko Landsbeģa kungs iesāka par runāšanu un tukšrunāšanu. Redziet, manuprāt, ir tāds eh, ļoti liels pretnot, pretno, pretnostatījums. Runāt par pārrobežu juridikatūru. Eh, starptautiskā kopiena uzskata, ka cilvēku tiesībām piemīt šī, eh, tās iekrīt šai pārobežu juridikatūrā. Bet šeit tik runāts par ļoti smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Un eh, tie netiek uzskatīti tikai par Krievijas jurisdikcijas jautājumiem. Tāpat laikā mēs visi labi zinām, kā tiek vajātas, tiek apspiestas nevalstiskās organizācijas ar ļoti konkrētu mērķi Krievijā. Tā tad neļaut tām eksistēt, lai tām nebūtu līdzekļi, lai tām nebūtu naudas, lai tās nevarētu darboties. Mēs uh, varam saukt Krievijas valdību par cinisku, varam to saukt jebkurā citā vārdā, bet eh, tas ir ļoti praktiski. Mēs zinām, ka šeit mēs nerunājam tagad par ideoloģiskiem jautājumiem, tā nav kaut kāda skaista runāšana, eh, kas viņiem ir kaitīga, bet eh, reāla rīcība un līdzekļi. Kaut gan es piekrītu arī jums un piekrītu arī Muratau kungam, kurš runāja. Es domāju, ka varbūt eh, Marato kungam, viņiem nav nepieciešams tik ļoti daudz līdzekļu, jo viņa laikraksts darbojas eh, normālā komerc eh, līmenī, bet esiet droši, ka ir ļoti daudz cilvēku, kas, izpeln, kas iztērē savu pēdējo naudu. Tā vietā, lai uzturētu savus bērnus, viņi iztērē naudu, lai publicētu um, lapu avīzes, tas notiek provincēs un arī Sanktpēterburgā, no kurienes arī es nāku šobrīd. Domāju, ka mums. Jā, mēs piekrītam jūsu idejai par eh, studentu apmaiņu. Tas būtu ārkārtīgi svarīgs pasākums, bet ir ļoti steidzami jautājumi, uzdevumi, kas būtu jārisina tagad, kas principā jau bija jāizdara vakar, pirms ir pārāk jau par vēlu. Kā es teicu, pastāv šī pretruna starp teorētisko cilvēktiesību pārobežu jurisdikciju. Lai nenotiktu tikai visu laiku kaut kāds nonsens, ir nepieciešams zināms pragmatisms, varbūt arī respekts, vai citiem vārdiem sakot, uzmanība visiem šiem likumiem, ko pieņem Krievijas federācija, lai nogriezt šo līdzekļu uh, plūsmu, lai varētu darboties nevalstiskās organizācijas un cilvēktiesību organizācijas. Es uh, pārstāvu filmu uh, režisors, žurnālistikas vidi. Es gribētu vēlreiz atkārtot savu pārliecību, ka informācijas brīvība un runas brīvība ir viena no pašām pamata lietām, kas varētu mainīt situāciju Krievijā. lai tad, kad visvienkāršākie, parastākie cilvēki, ļoti daudz no viņiem ir ļoti zinoši, saprotoši, jauki, vienkārši viņiem ir notikusi smadzeņu tīrīšana, tāpēc ir nepieciešams beidzot nojaukt šo dzelzs priekškaru. Ir daudz politiķu, kas arī šai pusē, Eiropas pusē, tā ļoti saudzīgi izskatās at, attiecībā uz Krievijas politiku. Katrā ziņā es gribētu aicināt tikai uz priekšu un laust atkal šo dzels priekškaru. Liels paldies par jūsu ieguldījumu. Mums tik tiešām ir jāizlauž cauri šim priekšskaram, lai iegūtu visu informāciju, ko Kēna kungam vārds. Paldies, priekšstādātāji. Man ir vēl viena piezīme. Un ar to es gribētu turpināt eh, Landsberģa kunga teikto tā, par šo bezgalīgo, nebeidzamo dialogu. Tādas sanāksmes, kādu mēs noturam šodien, tās ir svarīgas mums, jo tās mums dod iespēju uzklausīt autentisku informāciju no cilvēkiem, kuri saskars ar reālo situāciju Krievijā un arī citur pasaulē. Tomēr gribu teikt, ka esmu nedaudz satraukts, varbūt arī pesimistisks. Domāju, ka mums nevajadzētu veikt šādus pasākumus tādā rutīnas veidā, kas nozīmē, ka labi, šodiena paies, Mums uh, būs uh, dialogs ar uh, mūsu cienījamiem partneriem Krievijā, mums būs sarakstīti dokumenti, bet kaut kam ir jānotiek. Es saprotu, ka situācija nevar izmainīt 24 stundu laikā. Dažkārt ir nepieciešams ilgs un ļoti spēcīgs spiediens, un tikai tas varētu nest kāds rezultāts pēc ilga laika. Bet tas nenozīmē, ka mēs, komisijas, Zviedrijas prezidentūra, ka mums vajadzētu būt pašapmierinātiem, jo mums tagad ir mehānismi, lai mēs varētu noturēt dialogu ar Krieviju. Protams, mēs varam ar to lepoties, mēs varam uh, justies pozitīvi, bet viss vēl nav panākts un izdarīts. Tāpēc es augstu vērtēju to, kas šeit tika jau minēts. Eh, kā piemēram Eiropas eh, delegācija ierodas eh, Ingušetijā, mm, tieks ar tās valdību, padzer tēju, atgriežas atpakaļ Eiropā un raksta, mums bija ļoti noderīga sanāksme, labas diskusijas. Tātad tieši no šāda veida vizītēm vajadzētu izvairīties. Mēs nedrīkstētu kļūt pašapmierināti ar to, kas šobrīd pastāv. Kā es teicu, esmu pesimistiski noskaņots, jo man nav nekāda brīnuma formula, man nav nekāds konkrēts priekšlikums par to, kā likt spiedienu uz Krieviju, lai reāli mainītu situāciju. Tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu turpināt domāt par to, ko mēs varētu darīt. Paldies! Paldies! Kokan kungam! Un tagad lūdzu Gžibdena kungs, kas ir mans priekšsēdētāja vietnieks. Paldies! Priekšsēdētāji, paldies par iespēju izteikties!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 kad bija izcēlušies pirmie Čečenijas konflikti, kad mēs uzdevām sev jautājumu, kā vai Krievija, kā Eiropas padomus dalībvalsts, vai tās tiesības varēja tikt pārtrauktas. Un jūs sacījāt to brīdi, ka ir jādod iespēja, jo ja nebūtu šis starptautiskā dialoga, tad varētu izcelties liela problēma. Kādā veidā Eh, kādā veidā eh, mudināt šīs izmaiņas. Un tagad, divus gadus vēlāk, es gribu sacīt, kā jūsu izteikumi, dāmas un kungi, mūs ir ļoti iespaidojuši. Ikdienā mēs esam labi informēti par dažā, no, no dažādiem avotiem, par dažādiem no, eh, pasākumiem un notikumiem, kuri notiek Eh, par atgadījumiem, kas skar žurnālistus, eh, kas skar eh, NVO vadītājus, citus vadītājus, ar tos, kuri grib, grib pasvītrot savu lomu vai savu piedarību tādiem, tādām valstīm kā Čečenija, Ingušetī. Tāpat arī no otras puses mēs pilnībā apzināmies šo faktu Eiropas parlamentā, jo 17. septembra rezolūcija ietver veselu sarakstu ar problēmām, kuras jūs esat apstiprinājuši šodien uzstāšanās laikā un ar savu klātbūtni. Arī es vēlos sacīt, dāmas un kungi, ka es pilnībā saprotu jūsu apņemšanos, ka jūs gribētu eh, padarīt šo institūciju eh, labāk apzināties spējīgu, lai visa šīs personas, lai tās neaizmirstu, domājot par citām problēmām, tādām kā krīze, problēmas, kas ir saistītas ar drošību, energodrošību, lai netikt aizmirst tas, kas ir, kas attiecas uz valsts funkcionēšanu. Manuprāt, tas ir pamat jautājums. Un kā ietekmēt kādu, kas ir mūsu kaimiņš, mūsu partnervalsts, lai tas pieņemtu šos standartus, kas ir nozīmīgi mums un lai tie tiktu ievēroti. Mums ir pieredze par jautājumiem, ka, ka lietas kas ir notikušas pirms 70 gadiem, ir grūti izskaidrojums. Kā dalība valstis, eh, kā kaimiņu valstis mēs esam izveidojušas eh, eh, komisiju, lai risinātu dažādus jautājumus, kas ir vēl neizskaidroti līdz galam, un mēs saprotam to, cik sarežģīti ir skaidrot mūsdienu notikumus visu šo seno notikumu dalībnieki, tie, kuri jau ir, piemēram, e, piedalījās polijas virsnieku notiesāšanā, nogalināšanā, viņu vairs nav. Bet e, kā rīkoties ar tiem, kas ir mūsu vidū, tie, kur ir pasūtījuši slepkavības, tiem, kur tās ir īstenojuši, tie, kuri ir nogalinājuši cilvēktiesību aizstāvjus? E, manuprāt, mēs nedrīkstam nekādā ziņā uh, palikt pasīvā lomā, lai gan šī pasivitāte ir. Nē, runātājs sev pārlabo šī aktivitāte. Var tikai. Eh, var tikt eh, E, atgādināta mums dažādās, dažādos notikumos, dažādās institūcijās, un ka tas nebūtu nav pēdējais pasākums, bet ja mums ir jāveido šī jaunā realitāte, lai varētu, e, lai varētu aizstāvēt visas nācijas, kuras dzīvo Krievijas federācijā, lai varētu restaurēt vēsturi, kur ir ļoti sarežģīta šajā valstī. Un mēs arī apzināmies to, kā tad īsti viss notika, taču vajag arī tajā pašā laikā respektēt tos principus, kurus respektē Eiropas Savienības dalībvalstis un kuris ļoti labi saprot un realizē standartus cilvēku tiesību brīvībām. Landsbergs kungs ļoti labi aprakstīja visaptvarošā veidā un būtiskā veidā eh, šīs lietas. Liels paldies! Tagad eh, Kazaka kungam vārds. Merci, madame la présidente. Paldies, eh, priekšsēdētājs kundze, cienījamie kolēģi, viesi. Es arī gribētu. Dalīties savās dziļākajās jūtās par to, kādu iespēju radīja jūsu vārdi un teiktais. Tas man atgādināja par pēdējiem notikumiem uh, mūsu valstī, uh, kas arī ir bijusi padomju bloka valsts. valsts, kas eh, principā ir veicinājusi eh, Berlīnas mūra krišanu, un eh, šeit es runāju par Bulgāriju, Rumāniju, Čehijas republiku, tātad par šīm valstīm. Tātad šis veicinātājs spēks bija Krievija. Sākās glasnosts un perestroika Krievijā, aizgāja visi šie procesi, un pēc tam notika pilnīga demokratizācija, un Bulgārija un citas bijušā padomju bloka valsts varēja pievienoties Eiropas Savienībai, un valsts, kura galvā to pati visu ir stimulējusi, šobrīd ir atkritusi atpakaļ pilnīgā totalitārismā, autoritārismā, un trūkst uh, runas un domas brīvības. Tā ir valsts, kurā cilvēki tiek vajāti politiskās pārliecības dēļ. Man šķiet, ka fakts, ka tā ir liela valsts, tā ir lielvara, nozīmē to, ka visas citas pārējās valsts ir tā teikt nedaudz negribīgas neko, eh, kaut ko uzsākt, darīt kaut ko vairāk, kaut ko tādu piespiedošāku attiecībā uz šo valsti. Es ar lielu eh, interesi uzklausīju Tīmāns kungu teikto, un es principā piekrītu tam, ka Eiropas Savienība nav pietiekami spēcīga lai varētu pastāvēt uz mūsu prasībām cilvēktiesību jomā. Protams, ir politiskās un ekonomiskās intereses, tās ir ļoti svarīgas. Ekonomiskās un komercattiecības ar Krieviju ir ļoti svarīgas visai Eiropas Savienībai, bet man šķiet, ka mēs tomēr varētu šajā visā ziņā darīt vairāk. Cilvēku tiesību apakškomitejā, ja mēs darbotos tādā lielākā sinerģijā ar citām organizācijām, kurās arī līdzdarbojas Krievija. Es šeit runāju tikai par Eiropas padomu, bet par visām ANO struktūrām. Es runāju par Eiropas drošības sadarbības organizāciju, kur Krievija ir aktīva locekli. Ja mēs rīkotos, kā es teicu, lielākā sinerģija ar visām šīm organizācijām, un ja mēs konstanti šo cilvēktiesību jautājumu, tā teikt, uz viena viļņa visu laiku uzdot kopā šīm organizācijām, tad es domāju, ka mēs varētu likt daudz tādu lielāku spiedienu uz Krieviju, jo Krievija nevar pati sevi pilnībā eh, atslēgt no vispārējā, tā nevar būt pilnīgi uh, kurla uz tādu kopēju spēcīgu balsi. Tāpēc es uh, uh, gribēju izteikt šīs iniciatīvas, domāju, ka šis būtu atbilstošs ceļš un rīcība nākotnē. Kītus varapuhjohtaja Kazak. Paldies Kazaks kungam. Šī lielā valsts, kura ir tik ļoti izmainījusies pēdējo 20 gadu laikā kopš glasnosti un perestroikas laikiem, uh, Bet eh, tas, kas tolaik neizmainījās, kas notika, nemainījās šīs eh, ēnu organizācijas, ja mēs runājam par drošību. Ceru, ka mēs, eh, piemēram, Demokrātiskajā Vācijas republikā mums izdevās mainīt situāciju attiecībā uz šādām organizācijām, uz stāziju. Mēs eh, zinām, kas notika Berlīnē, bet tas nekad nav noticis bijušajā padomju savienībā. Pēdējie runātāji eh, no deputātu vidus eh, došu viņiem vēl vārdu, un pēc tam es došu vārdu viesiem izteikties. Mums vēl ir daži nevalstiska organizācija pārstāvi klāt, kuri daudz zina par Krievijas, gribētu uzdot jautājumu, ja viņi vēlas izteikties, viņi noteikti to var darīt. Tokeš kungs ir lūdzu vārdu. Nagy szeretettel köszöntöm. Paldies! Vēlos īpaši sveikt Kovaļeva kungu šeit un, protams, arī visus pārējais viesus no Krievijas. Ļoti jauka, ka jūs esat klāt. Mēs par jums noteikti parūpēsimies un varētu teikt, ka jūs esat īstajā vietā. Un tā tas arī ir. Jūs ļoti pareizi teicāt, ka mums ir jārīkojas. Nepietiek ar runāšanu vien. Vakardien es biju ļoti, ļoti pārsteigts, kad es dzirdēju televīzijā, ka tagad ir skaidrs, ka Margareta Tečere un pārējie politiķe 90. gadā bija pret to, lai kristu Berlīnas mūris. Un šie politiķi pat risināja sarunas ar krieviem, lai nepieļautu to. Un to viņi gribēja, viņi gribēja šo procesu apturēt. Tagad ir pieejama informācija no slepeniem arhīviem, Šobrīd šī informācija ir pieejama, tā tika publiskota. Es pats esmu no Rumānijas. Un es atceros ļoti daudzus notikumus. Piemēram, 56. gadā revolūcija, tad Prāgas pavasaris, tad solidarnost kustība, 80. gados Polijā, Un tiešām uh, rietumos parasti uz šādiem notikumiem skaties ļoti pozitīvi arī uz Saharova darbību. Parasti rietumos visu laiku tika runāts, ka šie cilvēki rīkojas ļoti drosmīgi, viņi ir maleči un viņi ir jāatbalsta. Bet izrādās, ka paralēli eksistē politika, ko īstenoja lielas varas, un šīs varas ignorēja tās pašas tiesības, kas, ko it kā sludināja šie, šīs vērtības bija demokrātija, tiesiskums un citi pamat vērtība aspekti, tie paši, ko viņi sludināja savā valstī un izskatīja par pamatu. 70. un 80. gados es strādāju par mācītāju, vēlāk arī es turpināju strādāt baznīcā, un tad es atceros, kas notika 90. gados. Mums bija nopietni jācīnās Pasaules kongresā, Pasaules Luterāņu baznīcas kongresā, mums bija jācīnās pret Krievijas baznīcu, pret pareizticīgo baznīcu, jo daudzi, daudzi mācītāji, kas agrāk dzīvoja komunismā, Viņi bija tik ļoti apraduši ar šo sistēmu, viņi pat sāk sadarboties ar slepeno dienestu, viņi sadarbojas ar politiķiem, un līdz pat 2000. gadam šāds personas vadīja arī reformēto baznīcu valsts asociāciju, un tad sanāca tā, ka arī tur viņi pavaināja mūsu pozīcijas tāda cilvēka kā es, jo es un pārējie uzskatīja, lai mēs panāktu to, kas bija svarīgi. Mēs bijām drosmīgi, mēs gribējām uzstāties un sludināt demokrātijas idejas, mēs gribējām uzstāties pret komunistisko režīmu. Runājot par šo divu pušu, divu līmeņu darbību, rietumos. Nu, joprojām tiešām man šķiet, ka mēs nekur tālu neesam tikuši. Ja sanāk tā, no vienas puses mēs visu laiku sakām, ka viņi ir drosmīgi, mēs runājam par to preses konferencēs, mēs publicējam informāciju presē un atkal runājam par to, cik viņi ir drosmīgi. Bet te pašā laikā rietumu valstis, attīstītās valstis, reāli neko praktisku, var teikt, nedara. Jo kad ir nepieciešama praktiskā rīcība, tad trūkst. Man šķiet, ka tā ir tāda pagātnes pieredze, tāda pagātnes nasta, no kuras vajag vienkārši atteikties. Ja mums, piemēram, ļoti viegli šeit diskutēt par Tibetu, jo tas taču ir tik tālu. Bet te pašā laikā, kad mums ir jārunā, piemēram, par Krievi un enerģētikas politiku, nu tad tur mēs vairs nerunājam par valsti, kas atrodas tālu tālu un ar kuru nav nekādu sakaru. Šeit jau ir ekonomiskās intereses. Un šeit jau vairs nav nemaz tik viegli runāt brīvi par cilvēktiesībām. Esmu ļoti gandarīts, ka es strādāju šajā apakškomitejā. Šajā komitejā mēs darbojamies tieši cilvēktiesību jomā. Un es ļoti ceru, ka nākotnē Eiropas komisijā tiks izveidots postenis lai būtu tiešām speciāli norīkotā persona, kas darbosies ar cilvēktiesībām. Paldies! Paldies par šo komentāru! Manuprāt, tagad ir pienācis īstais brīdis, vai Stanislavs Dmitrievskis gribētu izmantot Skype sistēmu, lai atkal runātu ar mums. Varbūt pagaidīsim kādu brītiņu. Vai ir iespējams varbūt kādam citam uzstāties, un tad Mitrieska kungs varētu uzstāties. Domāju, ka gan jau kādu sekundīti viņš varētu arī pagaidīt, jo pieteicies arī Fredau kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu sākumā pateikties mūsu viesiem par viņu sniegtajām liecībām. Gribu paust savu apbrīnu viņu drosmei un apņēmībai. Otrām kārtām Gribu runāt par uh, žurnālistiem bez robežām. Viņi ir uh, mums nosūtījuši vairākus uzaicinājumus piedalīties viņu darbā, bet no otras puses es domāju, ka nepieciešams, lai visi tie cilvēki, kas cīnās par cilvēku tiesībām, viņi pakļauj savu dzīvību dzīvības briesmām, lai iegūtu informāciju kādās ārkārtas situācijās. Un būtu jānodrošina Es domāju, viņiem iespējas uz nepieciešamo steidzamo aizsardzību, izsniedzot viņiem vīzas, tātad, lai viņi varētu braukt uz mūsu valstīm. Mūsu uh, vēstniecības, manuprāt, ļoti ātri saņemt informācijas par šādiem draudiem un varbūt varētu attiecīgi tad pārvaldīt šādas situācijas. Vēl es gribētu teikt dažus vārdus pret skepsi. Domāju, ka nav bīstamāks uh, pretinieks šiem cilvēkiem, kas cīnās tur uz vietas par cilvēktiesībām, kā tieši skepse. Man uh, priekšā sēž Tokiškungs, kurš jau nu pat runāja, un uh, es atceros, ka tad, kad viņš Rumānijā bija opozīcijā, es domāju, ka viņš palīdzēja mums norādot, ka ārpusē ir cilvēki, kas eh, tic mūsu lietai, un es domāju, ka cilvēktiesības ziņā var virzīties tikai uz priekšu, ja pastāv optimisms un skepse, nekādā gadījumā nav uh, savietojams ar eh, šo mūsu kopējo mērķi. Paldies! Tagad mums ir uh, videokonferences saikne ar uh, Dmitrievska kungu. Staņislau, kādas ir jūsu domas par šīm debatēm, kādas mums ir notikušas, vai jūs gribētu izteikt kādu komentāru un kādu praktisku rīcību jūs sagaidat no Eiropas Savienības? Uh, Paldies! Es uh, lieliski dzirdēju visas uzstāšanās. Paldies tiem, kur organizēja sakars. Es gribētu Pirmkārt, sacīt sakojošo, es gribētu atbalstīt šeit izskanējušās domas par to, kā ir jāmācās būt prasīgākiem, nepiekāgīgiem Eiropas parlamentam, startotiskai sabiedrībai un Eiropas Savienības citām institūcijām, tā skaitā. Uh, Eh, tika eh, pieminētas eh, konsultācijas un sarunas ar Krievijas federāciju, taču redziet, kā tad situācija izveidojas. Eiropas Savienība, citas Eiropas institūcijas, citas Eiropas iestādes ir pieprasījuši no Krievijas efektīvu uh, Čečenijā veikto noziegumu izmeklēšanu no Krievijas eh, cilvēktiesību aizstāvju slepkavību izmeklēšanu, citu cilvēktiesību pārkāpumu izmeklēšanu. Krievijas federācija regulāri atbild, ka lūk, mēs veicam šo izmeklēšanu, neraugoties uz dažādām grūtībām, mēs izmeklēsim šos noziegumus, mēs darīsim visu labāko, mēs cenšamies taču tajā pašā laikā Krievijas varas iestādes melo. Es tā domāju, un Eiropas sabiedrības pārstāvi lieliski saprot, lieliski saprot, ka Krievija kārtēju izmelo un nekādus, eh, nekādu izmeklēšanu veikt netiek, un neviens arī negrasās tādu veikt. Krievijas federācija lieliski savukārt saprot, ka arī tās partneri saprot, ka Krievijas federācija melo, un tomēr šis um, loks, kad visi viens otru prato, saprot un visi izliekas, ka, ka nesaprot, šis, turpina, šis loks turpina darboties, varbūt ir pienācis laiks to pārtraukt. Lūk, pirms dažām nedēļām es runāju ar eh, eh, Eiropas padomas cilvēktiesību komisāru Kamerberga kungu. Viņš ļoti uzmanīgi sešas stundas uzklausīja cilvēktiesību aizstāvis. Un viņam tika lūgts, atrodoties Čečenijā, nekādā gadījumā netikties ar sabiedrisko organizāciju upuriem un ar up, e, organizāciju pārstāvjiem un ar noziegumu upuriem e, Čečenijas teritorijā jo vienalga neviens nerunās taisnību, visi būs iebiedēti. Šķiet, ka viņš saprata. Tomēr tikšanās notika tieši tur ar zināmo jau rezultātu. Lūk, kolēģi man ziņoja, ka Hamerberga kungs bija uzaicināts pie Kadīro vakariņās Viņš pieņēma šo uzaicinājumu, taču redziet, viena lieta ir tikšanās ar partneri oficiālos apstākļos, un visi acīm redzot ļoti labi apzinās, ka kopīgs vakariņas un vēl jau vairāk Kaukāzā tas ir kā zaļā gaisma piekļuvēji personiskajā telpā, kā solidaritātes zīme. Lūk, es uzskatu, ka šādas lietas pieļaut nedrīkst. Man nav nekādu jautājumu Kadīrovu kungam, kurš pamanījās vienā no eh, Krievijas eh, federācijas eh, teritorijas subjektiem izveidot praktiski totalitāru valsti. Un, ja mēs runājam par to, ka Krievija atgriežas autoritārisms, tad Čečenija ir totalitārisma anklāvs Krievijas federācijā, kuram pakļautie veids veica rindām vien noziegumus. Es gribētu uzdot jautājumu, kāpēc neviens šeit nav, kāpēc viņš nav arestēts, kāpēc viņam nav eh, izvirzīta apsūdzības. Domāju, ka pamats tam ir, taiskaitā kriminālu noziegumus. Un es tomēr gribētu lūgt jūs, godāmie kolēģi, vēlreiz padomāt. Es, uh, Eh, saprotu, ka šis eh, nav jautājums, kas ir eh, izlemjams īsā laikā, un bez apdoma apsvērt citus darba veidus, ja mēs redzam, ka mūsu pašreizējais darbs nav devis nekādus rezultātus un situācija paslik pasliktinās. Uh, Es gribētu aicināt jūs apdomāt, vai Eiropas parlaments ne, e, nevarētu izveidot faktu izveidošanas komisiju saistībā ar starptautiskiem uh, e, noziegumiem Ziemeļu Kaukāsā. Paldies! Kiitos Stanislav ja kiitos siitä, että olet ollut läsnä tässä keskustelussa. Paldies Stanislav, paldies, ka e, piedalījāties šajās debatēs, ka sekojāt tām. Domāju, ka ir vairāki kolēģi, kuri gribētu doties uz Dagestānu un citām vietām, lai redzētu visu pašu savām acīm uz vietas. Uh, tāpēc mums vajadzētu padomāt, kā mēs to varētu izdarīt uh, sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām. Mums noteikti uh, būtu jārunā arī Krievijas pārstāvjiem. Krievijas diplomātiskais pārstāvs mūs ir informējis, ka viņš nav Uh, saņēmis ielūgumu šīs dienas sanāksmi. Mēs tomēr skaidri zinām, ka mēs viņu uzaicinājām. Viņš uh, ļoti kritiski attiecās pret to faktu, ka mēs pārunājam Krievijas problēmas un tādā veidā uh, neievērojam tādu neitrālu nostāju. Tātad, kāpēc mēs nepārunājam citu valstu jautājumus un lietas? Es teicu, ka mēs to neuzskatām par, neraugāmies uz šo Eh, diskusiju, kā mūsu deguna bāšana viņu lietās, un mēs viņu vienmēr aicināsim, tad, kad mēs runāsim par šiem jautājumiem. Un katrā ziņā, kā es teicu, mēs zinām, ka ielūgums tika izsūtīts, bet tagad es gribētu dot vārdu Kovaliev kungam atbildēt uz ļoti daudziem jautājumiem, kas šeit tika viņām uzdot. Tā, ka lūdzu jums vārds, Kovaliev kungs. Pašība. Paldies. Pašība. Um. Paldies. Uh... Savā laikā brīnišķīgais prezidents Kārters sacīja, ka sacīja savu lielisko teikumu. Viņš sacīja, es nevaru nosūtīt eh, jūras kājniekus, lai atbrīvotu eh, padomju politieslodzītos, taču visu pārējo es izdarīšu. Lūk, E, tas ir, tā ir atbilde uz jautājumu, ko darīt. Vēl viens liels cilvēks, Andrejs Sakarovs, 88. gada janvārī sacīja, mana valsts, tai ir nepieciešams atbalsts un spiediens. Bet tagad šis teikums varētu e, skanēt mazliet citādi. ne tikai mana valsts, manai valstī ir nepieciešams spiediens un atbalsts, bet gan visai pasaulē ir nepieciešams spiediens un atbalsts. Eh, eh, visai pasaulē ir nepieciešams izdarīt spiedienu uz Krieviju un sniegt atbalstu Krievijai. Es pilnībā tam piekrītu. Kāda veida spiedienu? Lūk, jautājums, ko darīt? Manuprāt, eh, jūs godājumie politiķi daudz labāk nekā es saprotat dažādās spiediena formas. Bet ja jūs man piedāvātu dot jums kādu padomu, tad lūk, piemēram, savā laikā tika pieņemta rezolūcija Eiropas padomē, kuru jau es pieminēju, ieteikt uh, Eiropas padomes dalību valstīm vērsties Strasbūras tiesā, cilvēktiesību tiesā ar sūdzību pār Krieviju. Man ir zinām precedenti, piemēram, Lielbritānija e, ir atbildējusi, bijusi atbildētāja šādā tiesā un piekrita tiesas nolēmumiem. Toreiz jautājums attiecās uz penitenciārām problēmām un Anglija izpildīja visu, kas tai tika uzlikts par pienākumu izpildīt. Lūk, cik tad ir Eiropas padomas dalība valsts? Tādu ir daudz. Jūs visi pārstāvat savas valstis, bet kāpēc gan jūs nevarētu īstenot Eiropas padomas ieteikumus tās padomas, kuras locekļi jūs visi esat? Otrais konkrētais eh, padoms. Mēs šeit runājam par Eh, uzstājamies 6 līdz 10 minūtes, un šajā laikā tiek pausti emocionāli eh, vērtējumi. Bet jūs šajā apakškomitejā, jūs speciālisti, jums būtu jāzina problēma pamatīgi jāpārzina un pēc būtības. Un jādod uh, jums ir jāprot mūsu izvirzītos, eh, ap, eh, izvirzītās apsūdzības eh, pierādīt. Lūk, es, piemēram, būtu gatavs nolasīt lekciju vai, ja nepieciešams, veselu lekciju ciklu. Lekcija tās ir divas akadēmiskās stundas, tās nav desmit minūtes. Un lekcijā jau var runāt pēc būtības un pavisam nopietni, kas, kas eh, pilnīgi eh, neiznāk un nav iespējams eh, šāda stila uzstāšanas reizēs, kā mums te notiek. Taču tad ir vēl citi jautājumi. Ne tikai jautājums, ko darīt, bet arī jautājums, ko nedarīt. Un tas ir ļoti svarīgs jautājums. Es lūk gribētu sācīt neticēt oficiā, oficiālajiem Maslova pārstāvjiem, jo viņi visi melo, un to ir ļoti viegli pierādīt. Nepieturēties pilnīgi muļķīgajām politkorektuma prasībām. Eh, politisks korektums nepastāv. Pastāv tikai korektums. Savukārt politiskais korektums eh, ir tikai tas pats, kas eh, vadāmā jeb suverēnā demokrātija. Demokrātija ir demokrātija, tā, un tā nevar būt vadām, un tieši tas pats attiecās uz korektumu. Ko tad vēl nedarīts? Nevajag apsveikt ar uzvaru vēlēšanās, eh, vēlēšanās tos un tur, kur šādu vēlēšanu nav bijis, bet jūs visi apsveicāt Putinu un Medveģevu. Sakiet, lūdzu, e, e, kādās vēlēšanās tad ir guvuši šie ļaudis e, uzvaru? Manuprāt, ja es būtu oficiāla persona, kādā rietumu valstī, es runātu ar Medvedevu kungu aptuveni tā. Godēmais Medvedevu kungs, protams, mēs nepārtrauksim attiecības un ekonomisko sadarbību un konsultācijas. Bet es zinu, un jūs zināt, mēs kopīgi abi zinām, ka jūs esat uh, Eh, neleģitīma figūra, tāpēc, ka demokrātiskā valstī leģitīma politiska figūra ir tikai tā, kura ir uzvarējusi atklātā politiskā konkurence vēlēšanās, eh, kurās tiek pausta vēlētāju brīva grība. Taču pie jums tā visa nebija. Un lūk, tad balstīsimies uz mūsu šo kopīgo sapratni, un tāpēc es jūs neapsveicu par to, ka jūs it kā būtu uzvarējuši vēlēšanās. Pieturēsimies pie patiesības, bet es saprotu, ka tas ir ļoti naivi. Uh, Un gribu sacīt, ja kāds rietuma politiskais līderis atļautos sev e, šādu eksperimentu, tad viņš ļoti daudz būtu ieguvis. Kaut gan, protams, atskanētu dažās tīlāsti un, un, un, un citas nepatīkamas lietas, bet lūk, E, krīzē ietilpst arī enerģētiskas sastāvdaļas, un es gribētu atgādināt, ka šie enerģētiskie, šīs enerģētiskās sastāvdaļas ne jau pirmoreiz ir redzamas naftas krīze, jo pasaules vēsturē ir bijusi, kad padomju savienība uzstāja un saņēma e, izdevīgu stāvokli tuvajos austrumos un uzstāja, lai rietuviem rastos nopietnas grūtības rietumu pasauli to pārdzīvoja un pienācīgi pārdzīvoja. E, naftai, redziet, ir tāda īpašība, lai nafta ko, kādu labumu dotu, ir nepieciešams, lai šo naftu pirktu. Naftu nevar neēst, ne dzērt. Tā ir jāpārvērš naudā, un pēc tam par šo naudu jāiegādājās pārtika. Un tad, lūk, to jūs nevisai labi atceraties. Jūs godājumie kungi, esat piemirsuši eh, tagad eh, ir eh, pieņemts no, pieņemts nolādēt augsto karu, taču jūs neaizmirstat, jūs aizmirstat, ka šis kārs teik, reiz tika uzvarēts un šo uzvaru neviens nav izmantojis. Lūk, tā būtu atbildes pirmo svarīgāko jautājumu, ko darīt un ko nedarīt. Tālāk jautājums pār baznīcu. Es to ļoti labi atceros. Krievijas pareisticīgā baznīca piedalās diskusijās par cilvēktiesībām. Kā tā piedalās? Lūk, kāda baznīca tā arī piedalās, bet tā ir tā baznīca, kura, e, kura e, lūdzās arī pār Stāļīnu. Tā ir tā pati baznīca, kura savā laikā, es lieliski atceros 60. gados, kad man atnesa. Uh, pap, E, papīrīti, kurā bija rakstīts e, aicinājums ticīgajiem, kā lūdzam tos, kuri saņem e, pretvalstiskus tekstus, ar ko ir izdevis tā saucamais samizdats, no, atnest baznīcas pārzinim, norādot, no kurienes šie teksti jūsu rokās ir rādušies. Un lūk, uh, Eh, pseidonīms bija eh, nelaiķā patriarham bija Drozendovs, un tas ir drošības komitejas pseidonīms, un katrā ziņā šis, eh, šī apsūdzība ir izskanējusi vairāk kārt un nekad nav tikusi apgāsta. Lūk, šeit mēs runājam par, par, par, par baznīcu. Šeit jāsaka, Eh, ka, tas, eh, ka baznīcas sauklis, ka debesu valstība nebūtu nav no šīs pasaules, ne galīgi nav spēkā, jo šī valstība bija ļoti no šīs pasaules un galīgi. Eh, un to nevajadzētu ne kristiešiem, ne citu konfesiju piedarīgajiem šeit aizmirst. Have... Paldies! Kovaļau kungs, man ir žēl jūs pārtraukt, mēs labprāt uzklausītu jūs ilgāk. Uh, bet uh, ir laiks dot arī vārdu komisijas un padomas pārstāvjiem. Mēs sāksim ar uh, eh, Nordlandenu kungu vēstnieku. Tātad noslēguma piezīmes attiecībā uz Eiropas Savienības un Krievijas galoķu tikšanos un uh, cilvēktiesību konsultācijām, kas notiks pirms tām. Chair, Paldies, priekšsēdētājs, runāšu īsi, jo es atvainojos, un es arī atvainojos, ka drīz iešu prom, man ir jāsteidz uz lidmašīnu. Uzlabojot cilvēku tiesību situāciju, jebkurā vietā vai valstī ir nepieciešama paralēla pasākuma. Protams, cilvēku tiesība aizstāvi žurnālisti, viņiem ir nepieciešama praktiska palīdzība uz vietas. Bet ir nepieciešama arī politiskā vai diplomātiskā palīdzības piediens, jo ja tas nav, tad mēs vispār pat nevaram iekļūt, lai sniegtu šo praktisko palīdzību. Un varbūt cilvēktiesība aizstāvi nevar izkļūt, viņi nevar iegūt vīzas uz valstīm, kur viņi varētu gūt šo atbalstu. Protams, valstībai un valstī un nevalstiskām organizācijām ir uh, dažādi noteikumi, jo, ja uh, valsts uh, boikotē, ja mēs boikotējam kādas valsts režīmu, tad mēs paši arī atsakamies no iespējas to ietekmēt bet nevalstiskās organizācijas neboikotē viņas, principā paliek bez iespējām ietekmēt situāciju. Un visbeidzot gribētu teikt, ka es gluži nepiekrītu, ka cilvēktiesību dialogi ir bijuši bez rezultātiem. Protams, Nav nekādas vairs eh, tabū tēmas šajos eh, sarunās. Mēs zinām, ka pirms kāda laika bija delegācijas, kas vienkārši izgāja no saruna telpas, kad zinām jautājumu tik minēta, tā vairs tagad nav. Un eh, Krievijas federācijas delegācija šobrīd atzīst to, ka šis nevalstisko organizāciju jautājums vienmēr ir bijis un būs darba kārtībā, un te vēl varētu minēt citus piemērus, bet, protams, ir ļoti grūti izlemt, kāds Uh, tieši dialogs uh, būtu nepieciešams. Paldies! Tässä huomauttaa, että, että kun... Paldies jums par šo skaidrojumu. Es gribētu norādīt, ka kā pirms uh, šīs ESO sanāksmes Varšavā mums varbūt vajadzētu panākt kaut ko. Un uh, varbūt, ka vajadzētu rast kaut kādus veidus, kā pasargāt cilvēktiesību aizstāvis Krievijā un citur pret terorismu un uh, draudiem. Timon kungs un komisija. Varbūt jūs varētu rast mums kādas jaunas iespējas. Priekšsēdētājs kundze izteikšos arī pavisam īsi. Man šķiet, ka pamata jautājums, ko ir uzdevuši daudzi nav jautājums, uz kuru mēs viegli varam rast atbildi - dialogs pret politisko spiedienu. Godīgi sakot, domāju, ka mums nepieciešams turpināt dialogu ar Krievijas varas iestādēm un jāturpina šis dialogs visos līmeņos. Pagājušā nedēļā Zviedrijas prezidentūras ietvaros bija liela sanāksme Ņujorkā, tur piedalījās Lavrovs, ārlietu ministrs, un prezidentūra minēja šo cilvēktiesību demokrātijas jautājumu konkrēt šajā sanāksmē, tas nozīmē pašā augstākajā līmenī. Tāpat laikā mēs šajā dialogā, protams, minēsim arī šos jautājumus sanāksmē 6. novembrī. Šķiet, ka Krievija nav viegli ietekmējama, nepakļaujas spiedienam un dažkārt rodas iespējas, ka uh, it īpaši sabiedrības spiediens uh, Krievijā ir diezgan neproduktīvs. Domāju, ka mūsu pieeja dažādas deklarācijas un pasākumi un uh, politisko jautājumu iekļaušana cilvēktiesību dialogā varbūt ir visefektīvākais veids, bet tomēr ir jāmēģina rast arī kādu konkrētu rīcību, lai uh, tiešām raudzītos, ko mēs reāli praktiski varam darīt, lai palīdzētu cilvēktiesību aizstāvjiem uz vietas. Un mēs noteikti esam apņēmības pilni atrast šādu mehānismu un noteikti turpināsim eh, šo dialogu ar Krievijas cilvēktiesību organizācijām. Mēs novērosim arī, ka Dīrova organizēto tiesas procesu pret Orlokungu, lai paust savu politisko interesi un lai norādītu, cik svarīgs šis jautājums mums ir. Domāju, ka būtu jānorāda arī tas, ka nevajadzētu ignorēt arī dažas politis, eh, pozitīvas zīmes. Mēs esam no nevalstiskām organizācijām Krievijā dzirdējuši, ka nevalstiskā organizācija likuma eh, la, grozījumi ir eh, devuši zinām labumu, ka nevalstiskās organizācijas var strādāt tagad un spiediens ir mazāks. Tāpat arī iekšlietu ministrija ir izveidojusi īpašu vienību, kas uh, cīnās pret uh, rasismu un nacistiskām izpausmēm un, zinām, panākumi ir arī šajā jomā. Pēdējā laikā, septembra sākumā, mēs redzējām arī, ka ir izveidota cilvēktiesību, cilvēktiesību tāds kā masterplāns uh, ar augstā komisāra uh, palīdzību un ar universitātes programmas līdzdalību Tā tad ir šie mazie fragmenti, elementi. Domāju, ka mums vajadzētu izmantot uh, abus ceļus. Ir jāuztur spiediens, ir jādiskutē un tā tālāk, bet ir jāvērš uzmanība arī uz konkrētiem pasākumiem. Un uh, varbūt efektīvāk, ilgspējīgāk jāizmanto uh, mūsu iespējas. Paldies! Paldies, Tīmans kungs! Protams, mums ir jātīst tālāk šie mehānismi. Mēs esam dzirdējuši daudz dažādas praktiskas priešlikums par to, kā uh, Eiropas Savienība varētu stiprināt savu pieeju šādos jautājumos, lai aizsargātu cilvēktiesību pārst, uh, aizstāvs Krievijā. Domāju, ka mums par to visu jādomā ļoti praktiskā veidā, par to, kādas mehānismas iespējams attīstīt, lai palīdzētu cilvēkiem, kas cīnās par cilvēktiesībām, tātad kā viņiem izsniegt vīzas un tā tālāk Varbūt, ka vajadzētu kaut kādas vadlīnijas un, un vajadzētu tās ieviest. Šo vadlīniju ieviešana noteikti būtu uh, jāuzrauga ļoti uh, cieši, lai varētu būt droši, ka tās tiek uh, ieviestas. Domāju, ka vajadzētu censties panākt šo jauno partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Krieviju, mums ir nepieciešams uh, panākt, lai cilvēktiesību klauzulas tiktu reāli ievērotas, lai tās darbotos, jāstarbojas ar apvienotajām nācijām šajā jomā un ļoti uzmanīgi. Šajā apakškomitejā ir jāpārdomā cilvēktiesību jautājumi Ziemeļa Kaukāzā. Un, protams, mēs arī Uzklausīsim Eiropas eh, padomus, eh, cilvēktiesību komisāru vizītes rezultātus. Es pateicos visiem saņemiem kolēģiem, visiem eh, viesiem, kas ieradās no Krievijas, kas pārstāvē nevalstiskās organizācijas. Mēs slēdzam šīs sanāksmes oficiālo daļu, jo tagad mums ir iespēja mūsu deputātiem un darbiniekiem, bet ne asistentiem vai citiem šīs sēdes dalībniekiem uzklausīt neoficiālās darba grupas secinājums šī darba grupa starp Eiropas Savienību un Izrēlu. Un es atvainojos dažiem no klātesošiem nāksies pamest telpu. Tātad mēs uztaisam dažu minūšu pārtraukumu un ar līdz ar to noslēdzam šo publisko uzklausīšanu. Paldies!